Le, tienes que leer sí. todo eso. Esto, esto sí. Hello, good afternoon. Está bien. Okay. Um, we are going to... Mums ir uh, jāapstiprina. Tātad šorīt koordinātori ir pieņēmuši šādus lēmumus. Tika pieņemts darba kārtības projekts, tātad uh, te ir runa par februārā sanāksmju darba kārtību, kas tika apstiprinātas. 865 2018. gads 123 811 2017. Tātad šie lūgumraksti būs iekļauti februāra darba kārtībā. Steidzamības procedūra tiks piemērota lēmumiem 1157 1155 2018 un 1008 2017. Tāpat šie eh, protokoli tiks iekļauti februāra darba kārtībā. Pētī 2019. gada ziņojums eh, tika piešķirts EKR grupai. Koordinātori pieņēma lēmumu sagatavot eh, ziņojumu par Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzību saskaņā ar ANO konvenciju par cilvēkiem ar invaliditāti. Ziņojums eh, tika piešķirts sociāldemokrātiem. Koordinatori ir pieņēmuši lēmumu, ka pētī eh, komitejai ir jāgatavo eh, atzinums par AFET ziņojumu par Turcijas pievienošanos. Tāpat arī ir jāgatavo atzinumi par sarunu mandāti attiecībā uz tālākajām attiecībām ar Lielbritāniju. Un šis ziņojums savukārt tika piešķirts ETP. Koordinatori ir pieņēmuši lēmumi, ka ir jāorganizē divas divi faktu um, apkopošanas braucieni uz uh, Vācijas Jugendamt bērnu aprūpes biroju, tāpat arī uz uh, Basku uh, reģionu Spānijā, un tāpat arī ir jālūdz uh, apstiprinājums braucienam uz ASV, lai tiktos ar kongresa deputātiem un apspriestos um, par FATKA jautājumiem. Uh, un iespējams, ka šis brauciens varētu notikt jūlijā. Koordinatori tāpat ir ņēmuši vārā to deputātu vārdus, kas piedalās braucienā uz Bulgāriju. Koordinatori ir apstiprinājuši mm, programmu TRAN un pētī kopēju uzklausīšanai par pasažieru tiesību uzlabošanu aviācijā. Koordinatori mm, ir mm, nolēmuši līdz 31. janvāram, eh, janvārim informēt par to sekretariātu. Tāpat arī eh, tik tika pieņemts lēmums vienoties par tālākām uzklausīšanām februāra sanāksmē. sanāksmē. Un tāpat arī um, koordinatori ņēma vērā vēstuli, ko ir nosūtījis Vēģu komitejas priekšādētājs, un proti pētī nevajadzētu uh, gatavot atzinumu par eh, ziņojumu par 2018. Mm, gada budžetu. Tāpat arī ir jāizvērtē Eiropas Savienības finansējuma izmantojums, lai cīnītos pret nabadzību Eiropas Savienībā, un goja priekšlikums attiecībā uz dzīvnieku labturību transportā. un tā būtu daļā no Eiropas pilsoņu iniciatīvas darba programmas 2021. gadam. Tāpat arī tika pieņemtas rekomendācijas 631, 633, 738 un 70. Uh, 780 2019. gads. Un šeit tika 767, 778, 779, 790 un tie 2018. gada lūguma raksti, ko uh, pieprasīja Reņū grupa. Koordinatori ir vienojušies arī um, atstāt vairākus lūgumrakstus atvārtus - 3, 8, 9, 8, 6, 7, 8, 3, 0, 1, 1, 4, 6. Tie ir 2018. gada lūgumraksti. 65, 2, 1, 6, 310 2019. gada lūguma rakstē. Tāpat arī koordinātori ir nolēmuši slēgt 104. lūguma rakstu 2019. gads, tāpēc, ka e, mēs prasīsim komisijai informāciju un nosūtīsim šo lūguma rakstu NV komiteja informācijai. Tagad e, sāksim ar pirmo šīs pēcpusdienas darba kārtības punktu, tas ir 25. punkts. Pāriešu spāņu valodu. Tātad šeit ir runa par lūgumrakstus 11.14. 2018. gads, ko ir iesniedzējis Somijas pilsonis par uh, Um, nežēlīgu izturēšanos pret suņiem Kiprā. Lūgumraksta iesniedzējs ir klāt. Sveicam jūs lūgumrakstu komitejā, un jums ir atvēlētas 5 minūtes, lai izklāstītu jūsu lūgumrakstu. Pēc tam uzklausīsim komisiju šīs komitejas deputātus, un tad jums tiks atvēlētas vēl 2 minūtes noslēguma vārdiem. It's, uh, uh, it's not here. Ah, uh. uh, okay. Es atvainojos, man likās, ka lūguma rakstiesniedzējs vai viņa pārstāvja ir klāt. Tātad došu vārdu uzreiz komisijai. Sante ģenerāldirektorāts Kirsten von Hagen. Jā, šodien guten tag. Labdien! Lielas paldies, ka mums kā komisijai ir izklāstīt mūsu pozīciju, un tāpat arī mēs vēlētos sniegt mazliet fona informācijas. Šajā lūgumrakstā ir runa par it kā nežēlīgu izturēšanos pret suņiem Kiprā, jo īpaši pret klaiņojošiem suņiem. Es vēlētos jūs informēt, ka klaiņojošo suņu populācijas labklājība – netiek apskatīta Eiropas Savienības tiesība normās. Šeit visa kompetence pieder dalībvalstīm. Līgums par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši 13. pāns šajā punktā, uzliek par pienākumu dalībvalstīm nodrošināt dzīvnieku labturību saskaņā ar Eiropas Savienības normām tās pilnībā ievērojot, bet 13. Eh, pants nerunā par nekādām tiesiskām normām, kas liktu harmonizēt dzīvnieku labturības eh, tiesību aktus. Varbūt jūs varētu izteikties lēnāk. Should I repeat? No. Vai man būtu jāatkārto? Nē. Die Organe der um, ähm, EU, der Eiropas eh, Savienības eh, varas eh, iestādes nedrīkst pārkāpt pilnvaras, kas ir noteiktas Eiropas Savienības līkumos. Balstoties uz šo apsvērumu, Eiropas komisija šajā lūgumrakstā nevar veikt nekādus pasākumus. Eiropas Savienības līmenī attiecībā uz uh, mājdzīvniekiem netiek attici, attiecinātas nekādas uh, tiesība normas. Galvenokārt šeit ir runa tikai par normām, kas attiecas uz dzīvnieku veselību. Tātad uh, vet, veterināras normas, kas attiecas galvenokārt uz dažādu pošu saņemšanu. Vēlreiz īsts kopsavilkums. Balstoties uz ierobežotajām tiesiskajām iespējām, komisija nevar nekādā veidā regulēt dzīvnieku labturību patversmēs, jo tās tikai un vienīgi ir Eiropas eh, eh, dalībvalstu kompetencē. Paldies, eh, tagad došu vārdu kolēģiem no komitejas, kas vēlas izteikties par šo punktu. Šķiet, ka neviena šāda deputāta nav. Ai, es atvainojos, es jūs neredzēju. Ždanukas kundze. Ždanuka. Uh, so, uh, yes, the commission in, in your replies. Komisijā atbildē norāda, ka tai nav kompetences Eiropas Savienības līmenī, un tā ir Eiropas Savienības dalību valstu ekskluzīvā kompetence. Tomēr mēs zinām, ka pastāv līgums par šiem jautājumiem. Proti, ta, šis līgums ir pieņemts Eiropas padomes ietverā, un proti te ir runa par konvenciju par mājdzīvnieku aizsardzību. Šo konvenciju ir parakstījušas 18 Eiropas Savienības dalībvalstis. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir iespēja un būtu arī ļoti labi, ja komisija izskatot šos lūgumrakstus, tātad vēlos norādīt, ka šeit nav runa tikai par vienu lūgumrakstu, ir iesniegti vairāki no vairākām valstīm. Varbūt komisija varētu papētīt, kā šis instruments darbojas Eiropas padomas ietveros. Un veicot šādu izvērtējumu, mēs varētu arī saprast, kā darbojas eh, monitoringa mehānisms attiecībā uz šīs konvencijas piemērošanu dažās dalībvalstīs. Šādā veidā mēs varētu pavērties uz šo problēmu arī no pārobežu aspekta, un mēs varētu to visu pacelt arī Eiropas Savienības līmenī, un tieši tātad Eiropas parlamenta lūgumrakstu komitejas līmenī. Mans priekšlikums būtu neslēgt šo lūgumrakstu rakstu vienkārši lūgt komisiju veikt sīkāku izmeklēšanu. Tātad es šeit norādīju uz iespēju sazināties ar Eiropas padomes attiecīgajām amatpersonām, kas ir atbildīgas par šīs konvencijas īstenošanu. Perfekto. Komunā... Lieliski. Tā kā neviens nevēlas izteikties par šo jautājumu, tad eh, priekšsēdētāja priekšlikums būtu atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu un lūgt komisiju turpināt mūs informēt par šiem aspektiem. Vai es drīkst uzdot jautājumu? Vai jūs esat eh, lūgumraksts iesniedzēja attiecībā uz šo lūgumrakstu? Jūs esat eh, lūgumraksta iesniedzēji? Nē. Jūs esat lūgumraksta iesniedzējā par kādu citu lūgumrakstu, kas tiks skatīts eh, šajā pēcpusdienā. Mēs dosim jums vārdu, kad būs pienācis brīdis to darīt. Tātad šīs lūgumraksts, par kur mēs pašlaik runājam, paliek atvērts, un mēs gaidīsim tālāku informāciju no komisijas par dzīvnieku, proti suņu labturību. Tagad pāriesim pie lūguma raksta 1868 2014, kur iesniedzis Wolfgangs Arnolds no Vācijas, un te ir runa par klaņojošu suņu uh, nogalināšana Rumānijā, un tāpat arī te ir runa par lūgumrakstu 1484 2016, ko ir uh, iesniedzis Mircējas Serbaniju, uh, Rumānijas pilsonis, par sliktu attieksmi pret klaņojošiem dzīvniekiem Rumānijā. Marija Vasī ir klāt. Viņa ir advokāte, kas uh, iestājas par šo lūgumrakstu. Sveicam jūs, un nu tagad jums ir atvēlētas 5 minūtes, lai uh, runātu par šiem lūgumrakstiem. Un pēc tam dosim vārdu komisijai, un tad jūs vēlreiz varēsiet runāt divas minūtes, lūdzu. Domnilor. Bine v-am găsit. Mă adresez dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos uzrunāt Eiropas parlamenta deputātus, lai pastāstītu, ka Mēs patiešām priecājamies būt klāt šajā sanāksmē. Liels paldies, ka vēlties mūs uzklausīt. Esmu federācijas pārstāve. Un vēlos norādīt, ka Eiropas Savienība ir atbildīga par sociālo politiku un Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībā ir jāiestājas par uh, cilvēka cieņas pilnu attieksmi pret uh, visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Dzīvnieku labturība arī ir eh, daļa no Eiropas Savienības politikas. Ir 2020. gads. Mēs esam brīvi cilvēki. Mēs nevēlamies redzēt dzīvniekus, kas cieš tepat mūsu tuvumā. Mēs nevaram runāt par to, ka mēs dzīvojam labi attīstītā sabiedrībā, ja mums visu laiku ir jāskatās uz šādiem suņiem, kas cieš. Es nevēlos šeit neko pārspīlēt, bet Vēlos norādīt, ka pret suņiem Rumānijā vēl ar vienu izturas nežēlīgi. Nekāda risinājuma nav atrasti. Kāpēc? Es jau agrāk dzirdēju to, ko norādīja Eiropas komisija, un es patiešām nevēlējos vēlreiz to dzirdēt parlamentā. Tātad tika apgalvots, ka Eiropas komisijas kompetencē nav rūpēties par klāņojušiem dzīvniekiem. Nē, gluži pretēji. Tad, kad mēs parakstījām līgumu iestājoties Eiropas Savienībā, mēs paļāvāmies, ka mēs varēsim eh, dzīvot eh, priecīgi un laimīgi mūsu ģimenēs, bet eh, tās nav iespējams, jo katru dienu mums ir jānovēro šāda nežēlība pret suņiem. Es vēlos vērsties pie Eiropas parlamenta pārstāvjiem, norādot, ka mēs nedrīkstam piedzīvot eh, šādu nežēlību, un vienlaicīgi dzirdēt, ka mums nav tiesību pieņemt eh, lēmumus Eiropas Savienības līmenī. Šādā masveida izskaušana vēl ar vien norisinās Eiropas Savienībā. Netiek pat ņemts vērā, vai suņi ir eh, slimi vai nav. Ļoti daudzi uzņēmumi nopelnā lielu naudu nogalinot šos suņus. Šiem eh, dzīvniekiem nav nekādu iespēju sevi aizstāvēt, un mūsu valstī mums nav efektīvu pasākumu, kas eh, ļautu juristiem um, vērsties pret šiem noziedzniekiem un uh, saukt viņus pie atbildības. Tieši tāpēc es uh, vēlētos, lai jūs pateiktos dievām par to, ka jūs jūtaties laimīgi, bet vienlaicīgi mēs uh, nedrīkstam arī aizmirst par šīm dzīvajām būtnēm. Mēs varam tikai slavēt eh, Franciju un Portugāli par to, ka tās ir um, nodrošinājušas, ka dzīvnieki tagad ir trešā uh, fiziskas personas kategorija. Grieķija, Īrija, Spānija un citas valstis vēl ar vienu turpina šādu dzīvnieku izskaušanu. Mēs vēlamies eh, dzīvot tikpat komfortabli kā citu valstu pilsoņi. Arī emocionālā ziņā rumāņi vēlētos lepoties par to, ka viņi ir Eiropas Savienības pilsoņi. Rumānijā pirms eh, trīs nedēļām eh, gāja bojā Kristīne Tobesku, kas ir žurnāliste. Kāpēc? Viņa, tāpat kā daudzi citi no mums, bija iesaistīta šādu dzīvnieku apkopē un uzturēšanā. Tā bija tāda kā kompensācija tam, ka nepastāv nekādas eh, tiesiskas normas. Šī sieviete patiešām uh, jutās emocionāli sagrauta, redzot eh, šo dzīvnieku ciešanas. Jums ir jāpieņem konkrēti tiesību akti. Es nevaru jums iesniegt visus dokumentus, kāda ir mūsu rīcībā. Mums ir uzfilmēts ļoti daudz materiāla, ko jums noteikti vajadzētu redzēt. Lielas paldies eh, par laiku, ko man atvēlējāt. Padomājiet par jūsu pilnvarām. Un mēs esam iekļāvuši šeit arī vairākas tiesību normas, kas norāda uz to, ka Eiropas parlamenta lūgumrakstu komitejai vajadzētu palīdzēt dalību valstīm gatavot tiesību aktus par šiem jautājumiem. Mēs nevaram dzīvot izolēti no šīm dzīvajām būtnēm, kam ir vajadzīga aizsardzība. Galu galā starp dzīvnieku labturību un pilsoņu labturību ir ļoti cieša saikne. Liels paldies! Tagad došu vārdu Sante, ģenerāldirektorāta pārstāvē, Kirstinai Fonhāgenai. Liels paldies par ļoti detalizēto lūgumrakstīs klāstu. Principā es varu atkārtot to, ko es jau tikko minēju. Komisijai ir ļoti labi zināms tas, ka klaiņojošo suņu aizsardzība Rumānijā var būt problemātiska. Un, protams, ņemot vērā iesniegtos dokumentus, mēs varam secināt, ka tā tas arī ir. Taču vēlreiz atkārtošu to, ko jau minēju – klaiņojošu suņu labklājība netiek regulēta Eiropas Savienības tiesību normās, un Eiropas Savienībai arī nav nekāda tiesiska pameta, lai pieņemtu šādus tiesību aktus. Šeit ir runa par konkrētās dalībvalsts ekskluzīvu kompetenci. Es vēlētos vēlreiz atsaukties uz 13. pantu, ko jau es vienreiz citēju. Tātad te ir runa par par Eiropas, mm, par līgumu par Eiropas Savienības darbību. Un, proti, šeit ir paredzēts, ka ir dažādas eh, normas eh, attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību. Un pantā ir norādīts, ka nosakot un veidojot Eiropas Savienības eh, politiku tādās jomās kā lauksēmniecība, zivsēmniecība, satiksme, iekšējais tirgus, izpēte, tehnoloģiskā attīstība un kosmos, Eiropas Savienība un tās dalība valstis uzņemas atbildību par dzīvnieku labturību, kā um, būtņu, kas jūt uh, labturību. Tāpat arī tiek ņemti vērā visi tiesiskie un administratīvie priekšra, priekšraksti, kā arī Eiropas eh, Savienības dalību valstu kompetence, jo īpaši ir runa par reliģiskiem, reliģiskiem rituāliem, eh, kultūras tradīcijām un eh, reliģisko mantojumu. Tāds ir tiesiskais pamats, kas nodrošinātu Eiropas Savienības iespējamu uh, tiesisku rīcību, un šeit nav paredzēta nekāda rīcība, kas attiektos uz klaņojošiem suņiem. Komisija rīkojas eh, balstoties uz normām, kas ir iekļautas eh, līgumos, par kuriem ir vienojušās dalību valstis, un šīs normas komisija nedrīkst pārkāpt. Tā skaitā tā nedrīkst pārkāpt Eiropas Savienības dalību valstu kompetenci. Tāpat arī es vēlētos norādīt uz Eiropas padomas rekomendācijām. Komisija nav parakstījusi Eiropas padomas rekomendāciju, tāpat arī Eiropas komisija nav dalībvalsts šajā iestādē. Līdz ar to komisijai šeit nav nekādu tiesisku iespēju iejaukties. Komisija tomēr darbojas šajā jomā. Tā atbalsta organizāciju, kas cīnās pret uh, dzīvnieku sērgām. Un šī organizācija, ņemot vērā nepieciešamību um, cīnīties ar klaiņošiem uh, suņiem, ir nākusi klajā ar starptautiskām rekomendācijām, kā uh, novērst klaiņojošu suņu fenomenu. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo īpaši pašvaldībām, ka, kurām ir jāīsteno tiesību normas. Tātad te ir runa par to, kā tiek kontrolēti suņi bez īpašniekiem, un tāpat arī Te ir runa par problēmu samazināšanu, ko izraisa klaņojoši suņi konkrētajās teritorijās. Katrai dalībvalstī pašai ir jāpieņem lēmumi, kā šīs starptautiskās vadlīnijas vislabāk varētu īstenot konkrētajā teritorijā. Komisija atbalsta šīs organizācijas darbu un arī dalībvalstu veikto darbu, bet es vēlreiz atkārtošu, tai nav nekādu tiesisku pilnvaru pieņemt tiesību normas šajos jautājumos. Kopsavilkums Klaņojoša suņu labturība neietilpst 13. pāntā patvērumā līgums par Eiropas Savienības darbību, un līdz ar to komisija tiesiski nav pilnvarota rīkoties šajos jautājumos. Paldies! Thank you! Lielas paldies! Tagad došu vārdu vēlreiz Trugāriju kundzei. Yes, thank you very much! Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos šeit pasvītrot vairākus punktus. Mēs, protams, ļoti labi apzināmies visus aspektus, ko ir izklāstījusi komisija gan iepriekšējā līgumrakstā, gan arī pašreizējā. Visticamāk, tas pats attieksies arī uz nākamo līgumrakstu, jo šeit arī runa par Rumānijas līgumrakstu par klaņojošiem suņiem. Bet es domāju, ka ir vairāki aspekti, ko šeit vajadzētu uzsvērt. Attieksme pret klaņojošiem suņiem – un attieksme pret mājdzīvniekiem un dzīvniekiem kopumā ir jautājums, kas ir cieši saistīts ar Eiropas pilsonību un ar eiropeisku rīcību. Šis jautājums Rumānijā ietver divus punktus. Vien, pirmais punkts attiecas uz varas iestādēm un to, kā varas iestādes risina šo jautājumu, un otrais aspekts ir pilsoņu atbildība un tas, kā pilsoņi rīkojas šajos jautājumos. Tāpat arī mēs varam novērot situācijas, kur dzīvnieki tiek uh, vienkārši atstāt uz ielas, tad, kad uh, cilvēki maina dzīvesvietu. Vēlāk uh, šie suņi nonāk patversmēs un tiek nogalināti. Šī situācija ir ļoti komplicēta, tomēr es pilnībā atbalstu ideju, ka mums vajadzētu atstāt šo logumrakstu atvērtu. Pat ja mēs šodien nesagatavosim tiesību aktus, Es domāju, ka mums vajadzētu atsaukties uz Eiropas padomas rekomendācijām. Pilnībā atbalstu arī Ždanukas kundzes priekšlikumu. Mums vajadzētu šo jautājumu skatīt Eiropas padomas ietveros. Mums vajadzētu atstāt šo lūgumrakstu atvērtu un varbūt pat mums vajadzētu pieprasīt papildu informāciju arī no Rumānijas varas iestādēm. Es patiešām neuzskatu, ka šī jautājuma skatīšana tādā nešērlīgā veidā, ar radikāliem pasākumiem. Nav, tātad šeit nav runa par to, ka mēs nevarētu neko darīt. Galu galā te ir runa par eh, cilvēkiem, kas ir atbildīgi par šādām situācijām. Mums ir jābūt iespējai eh, pret viņiem vērsties. Paldies! Nākamais runātājs. Кого варва 121 век в страна в европейски. Šāda veida nežēlība ir neiedomājama, jo īpaši, ja tā tiek pieļauta Eiropas Savienības dalībvalstīs. Manā valstī, Bulgārijā, dzīvnieku nogalināšana un izkropļošana ir ļoti liels noziegums un par to pat eh, liek cietumā. Es, eh, protams, saprotu, ka Eiropas komisija šeit eh, atsakās no kompetences, kaut arī eh, komisija ir atbildīga par ļoti daudziem citiem jautājumiem, piemēram, par mājdzīvnieku reģistrēšanu. Ja būtu Eiropas tiesību akti, tad ielās noteikti būtu maz, mazāk laiņojošu dzīvnieku. Mums nav nekāda tiesiskā ietvera dzīvnieku aizsardzībā Eiropas Savienības līmenī, tāpat arī mums nav nekāda ietvera mājdzīvnieku tirzniecībai. Ja nav nekādas kontrolas, tad šie dzīvnieki ļoti bieži var atrasties uz ielas un tikt pakļauti dažādām nežēlīgām izdarībām patvērsmēs. Mums vajadzētu aktualizēt tiesību aktus. Mums vajadzētu panākt, lai pret šiem dzīvniekiem izturētos humāni. Ja šādas humānas attieksmes Mm, nebūs, tad es uzskatu, ka pret cilvēkiem arī nav mm, jāizturās humāni. Es ceru, ka lūgumraksts paliks atvērts. Perfekto, muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra. Lielas paldies. Tagad došu uh, vārdu Ždanukas kundzei. Uh, I just uh, want to. Jā, gribētu tikai nedaudz paturpināt uh, to, ko komisija teica par šo otro lūgumu rakstu. Jūs minējāt, ka nav tiesība akta, kas uzliktu pienākums Eiropas Savienības līmenī. Bet, bet mēs no komisijas vēlamies saņemt tikai, ne tikai šādas konstatācijas, bet aktīvāku rīcību. Tādēļ jau mēs šeit esam. Šodien kā starpnieks starp Eiropas pilsoņiem un likumdevēju. un gribam veikt tālākus pasākumus likumdošanas jomā. Ja Eiropas padome var pieņemt līgumu par lolojumu dzīvniekiem, kādēļ Eiropas Savienība nevar šādā pašā virzienā iet un piedāvāt kādus jaunus dokumentus, kādus jaunus tiesību aktus. Tas ir tas, ko es piedāvāju. visai pamatot Eiropas konvenciju. 18 Eiropas Savienības dalībvalsts, Kipra to un Rumānija to vidū. Pēc tam Lietuva arī apskatīsim, Bulgārija un Latvija, mana valsts. Mums ir visas iespējas izpētīt, kā šis instruments darbojas un ko mēs varam pārnest savā likumdošanā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā, starp citu, kļuva par Eiropas konvenciju tiesību, uh, cilvēktiesību konvencijas uh, locekli un Eiropas padomē arī citi dokumenti. Arī šī uh, konvencija par lolojumdzīvnieku aizsardzību. Paldies! Brukmana kungs lūdzu. Jā, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe. Priekšādātājs kundze, logumraksta iesniedzējas kundze. Ja mēs mm, paskatāmies uz šiem lūgumrakstiem, kas ir iekļauts darba kārtībā no 25. līdz 30. punktam, es mm, vienmēr šeit domāju par dažādu veidu dzīvnieku aizsardzību, tā skaitā arī par medību suņu aizliekšanu. Uh, Visi e, šie lūgumraksti ir saņēmuši 80 tūkstošus e, atbalstītāju pārakstus. Mm, Kiprā medējības suņi tiek e, turēti briesmīgos apstākļos, un bez tam tie pēc tam arī tiek nežēlīgā veidā nogalināti. Rumānijā tāpat arī klaņojošie suņi tiek indēti, dedzināti vai vienkārši nogalināti. Un šeit uh, Mēs nevaram akceptēt to, ka visu laiku tiek apgalvots, ka Eiropas komisija šeit nav pilnvaru. Pēc eh, kastrācijas dzīvnieki atkal tiek izlikti ielās un atstāti savam liktenim. Vai arī viņiem nākas eh, dzīvot eh, pārblīvētās patversmēs līdz savas dzīves beigām. Tāpat arī um, izkropļoti mm, dzīvnieki tiek vienkārši nogalināti vai izlikti uz ielas. Mums ir beidzot jāpieņem saistošas direktīvas Eiropas Savienības līmenī. Ielas, ielu dzīvnieki katru dienu cīnās par savu dzīvību. Viņi tiek vajāti, viņi mirst badā, mirst no slimībām, tāpēc, ka viņi ļoti viegli tās eh, saķer. Dažās eh, valstīs tas pat ir kļuvis par tādu nežēlīgu sporta veidu - vajāt un medīt šos dzīvniekus. Attiecīgās valstis, kas eh, saskaras ar šādām lielām klaņošu dzīvnieku populācijām, ir eh, spiestas organizēt potēšanas un kastrācijas projektus. Vajadzētu panākt, lai Eiropas Savienības tām izdara spiedienu. Uh, Šeit ir runa ne tikai par lolojam dzīvniekiem, bet arī par klaiņošiem dzīvniekiem. Mana kolēģi Hāzikampas kundze aicināja, lai tiktu izmantot šis pieņemtais tiesība akts par dzīvnieku reģistrāciju un lai to izmantot arī klaiņojušu dzīvnieku aizsardzībai. Es vēlos norādīt, ka um, šī, šī, šie lūgumrakstī, ko es uh, nosaucu savas uzstāšanās sākumā, noteikti būtu jāatstāja atvērti. Paldies. Neredzu, ka vēl kāds gribētu izteikties. Tad, nu, došu lūgumrakstu iesniedzējiem divas minūtes, lai jūs pabeigtu savu stāšanos. Lūdzu. Paldies. Paldies jums visiem, kas saprot uh, manas bažas. Gribētu jums atgādināt tikai sekojošo. Rezolūcija 216 no 2012. gada kurā ir noteiktas rekomendācijas Eiropas parlamentam, aicināt komisiju veikt visus nepieciešamos pasākumus dzīvnieku labturības nodrošināšanai. Kas ir noticis uh, kopš 2012. gada? Nekas. Nekas izņemot šo rekomendāciju. Bet, nu, paldies jums, jo, kā jau jūs minējāt, neviens jums, ne, neviens jums neliedz veikt pasākumus. Tādēļ lūdzu mūs neaizmirstiet. Mūsu ciešanas un to ciešanas, kam ir jāraugās šajā cietsirdībā, kas tiek veikta pret dzīvniekiem. Šo dzīvnieku ciešanas turpinās, un mēs to nevaram apturēt, jo mums nav atbalsta Briselē. Tādēļ šo dzīvnieku vārdā gribētu jums lūgt palīdzību, pat ja nav jums pienākums nāk klajā ar likumdošanu. Nu, Paraugieties mūsu apkopotajos materiālos. Šajos materiālos ir piedāvāti zinām risinājumi, kas mums palīdzētu. Dzīvnieku policija, kas būtu oficiāla mm, aģentūra Rumānijā. Paraugieties uz mūsu sagatavotajiem dokumentiem, jautājiet, ja kas nav skaidrs, un neaizmirstiet, ka lai mēs būtu Eiropas pilsoņi, šie problēma, šīs problēmas ir jāatrisina. Mēs nevaram gaidīt uh, pasākumus no, Eiro, uh, no Rumānijas parlamenta deputātiem. Viņi līdz šim neko nav darījuši. Arī viņiem jās, jāsako situācijai. Lūdzu, objektīvi izvērtējiet šo situāciju Rumānijā. Un Tā kā jūs palīdzējāt mums kļūt par eiropiešiem, palīdziet mums atrisināt arī šo situāciju, jo ciešanu līmenis ir augstāks nekā jebkad iepriekš. Paldies! Paldies! Esam uzklausījuši lūgumrakstu iesniedzēju komisiju un uh, komitejas locekļus. Priekšsēdētāji aicinātu šo lūgumrakstu saglabāt atvērtu. aicinātu nosūtīt vēstuli padomei. Jo ir vairāku dalībvalstu parakstīta konvencija, mēs tādēļ aicinātu nosūtīt uh, vēstuli Eiropas padomei. Tajā skaitā saistībā ar lūgumrakstiem par uh, dzīvnieku labturību, dzīvnieku ciešanām, uh, Uh, nepieņemamu attieksmi pret dzīvniekiem, tad nosūtīt šādu vēstuli Eiropas padomai, ko parakstījušas uh, daudzas dalībvalsts. Varbūt tas būtu labs stimuls, kas ļautu aktīvāk rīkoties dzīvnieku labturības gadījumā. Saglabājam šo lūgumu rakstu atvērtu un gaidīsim uh, padomes reakciju. Paldies visiem, paldies lūgumu rakstiesniedzējiem. 27. punkts Lūgumraksts 0475 2016 Gabriela Papadopova, Bulgāriete, kas ir uh, vairāku dzīvnieku aizsardzības iestāžu vārdā savāks 464 parakstus par uh, attieksmi pret uh, bezsaimnieka suņiem Bulgārijā. Došu vārdu lūguma rakstiesniedzēja, viņai 5 minūtes mūs iepazīstināt, un pēc tam uzklausīsim pārējos. Cienījamie deputāti! Pirmkārt, gribētu jums pateikties par šo iespēju, ļaut man jūs iepazīstināt ar šo lūgumu rakstu 18 dzīvnieku aizsardzības iestāžu vārdā no visas valsts. Mūsu lūgumraksts ir no 2016. gada. Tas ir saistīts ar attieksmi pret lolojumu dzīvniekiem un bezsaimnieku suņiem uh, Bulgārijā un Bulgārijas iestāžu atteikšanos īstenot efektīvas pasākums šīs problēmas risināšanai, lai uh, uh, tikai uh, ievāktu nodokļu maksātāju naudu, kamēr šī problēma pastāv. Sākotnēji mūsu apelācijām, uh, tātad mūsu uh, vēstulei, paralēli bija šādas ilustrācijas, kas atspoguļo patvērsmi apstākļus. Šīs tās augtās patvērsmes, tur tūkstošiem suņu ir savu kopā un viņi mirst no slimībām. Uh, svara zuduma, pārtikas uh, zuduma, bada un um, augstuma nacionālās iestādes, kas nespēja piemērot dzīvnieku aizsardzības aktu, kas ir pārtikas drošības aģentūra, neveic kontrolas. Mums ir bažas par to, ka Bulgārijas iestādes ne tikai ir pretrunā nacionālajām normām, bet arī sistemātiski pārkāp 13. pantu Eiropas Savienības līgumā, kāds iepriekš tika norādīts. Bulgārijas pārtikas drošības aģentūra ir atbildīga par lielas uh, daļas Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanas arī pārtikas drošības nekaitīguma jomā. Viņiem ir uh, pienākumi, kas sniedz pāri valsts robežām. Esam patiešām pateicīgi, ka 2018. gadā, kad mūsu lūgumraksts šeit tika pārunāts, mēs uh, guvām atbalstu no lielākās daļas politisko grupu lūgumrakstu komitejā. Diemžēl tehnisku iemeslu dēļ tīri nebija pietiekami daudz laika. Faktu meklēšanas vizīte netika veikta, un šobrīd tā kā intervence nenotiek nekādā līmenī. Situācija tikai turpinās un ir vēl pasliktināsies, ne tikai Bulgārijā pierādījums tam redzams, ka mūsu lūgumrakstam sekoja vairākas citas, vairāk citu lūgumrakstu no Itālijas, Grieķijas, Spānijas un citām valstīm. Bulgārijā ir masveida dzīvnieku pavairošana, tirgošana un īpašuma tiesības šie dzīvnieki netiek nekādā veidā kontrolēti, reģistrēti, identificēti, ne arī vakcinēti pret uh, jebkādām slimībām, tajā skaitā trakumsēru. Lielākajā daļā Bulgāriju mājus uh, suņi ir šādi pie ķēdes un pat trakumsērga netiek kontrolēta. Šādā veidā viņi tiek tirgoti internetā. Google, Google search meklēšana bulgāru valodā parāda vairāk nekā 570 tūkstošus 000 rezultātu. Šajā vienā lapā ir vairāk nekā 5000 uh, rezultātu, mm, un reklāmas ir pat ar uh, tātad cīņas suņiem, kas ir aizliegts visās citās valstīs. Deutsche Welle pagājušajā gadā veikta izmeklēšana pierādīja, ka miljoniem suņu tiek visā Eiropā tirgot nelegālā kārtā. Viņi nāk no šiem suņu audzētavām internetā vietnēm Bulgārijā, Ung uh, Ungārijā un Rumānijā, un izmeklēšana parāda, ka šī nelikumīgā ie, um, nodarbe uh, Eh, tai um, ieņēmumi ir līdzvērtīgi narkotikām 24 miljārdi eiro gadā. Izmeklētāji saka, ka lielākā daļa šo suņu ir ļoti sliktās apstākļos un ļoti ātri nomirst. Tādēļ mums ir bāžas par sabiedrības veselību un ar drošību saistītiem riskiem ne tikai pilsoņiem šajās izcelsmes valstīs, bet arī saņēmē valstīs un uh, tranzīta valstīs. Nevaram apstrīdēt, ka šī nodarbe, šis tirgus uh, neatbilst 13. panta noteikumiem līgumos. Vēl kāda izmeklēšana, ko veica BBC pagājušajā gadā, parādīja, ka Bulgārija ir kļuvusi par cīņas suņu centru visā Eiropā. Izmeklētāji konkrēti norādīja, ka viņi atklāja nelikumīgu tirzniecību no Austrumēropas uz Zavels apvienotajā karalistē. Uh, Tajā pašā laikā Bulgārijas pārtiks nekaitīguma aģentūra vēstulē, ko nosūtīja divus gadus pirms šīs izmeklēšanas, šai pašai komitejai runājot par šo pašu lūgumrakstu sniedza atbildi, ka tiek uh, Uh, uzskatīts, ka nelegālā mm, cīņas suņu praksa ir izbeigta. Aģentūra nav pat uh, atbildējusi pēdējo lūgumrakstu komitejas vēstuli. Gribētu vēlreiz atgādināt, ka šī ir aģentūra, kas ir atbildīga par lielas daļas Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanu Bulgārijā. Pēc uh, tūkstošiem signālu un saziņas veidiem ar uh, kontrols iestādēm, masu protestiem, pat tiesas spriedumiem, mums nav citu iespēju, kā rīkoties nacionālā līmenī. Šī ir problēma, kas jārisina Eiropas līmenī. Tādēļ vēršamies pie jums Eiropas parlamenta līgumrakstu komiteja, kas ir tuvāk lēmēji iestādēm. Lūdzu, vēlreiz apsveriet uh, potenciālu iespēju doties faktu konstatācijas misijā un aiciniet uh, iestādes pievērst uzmanību šim jautājumam. Jūsu komiteja ir bilzīga uh, lomu parlamenta rezolūcijas pieņemšanā par Eiropas Savienības tiesiskās atvera noteikšanu lolojumu dzīvniekiem un bezsaimnieku dzīvniekiem no 2012. gada. Ar šo tiesību aktu Eiropas parlaments ir paudis Eiropas pilsoņu intereses. Mēs paļaujamies uz jūsu solidaritāti. Ja viens tātad gribam, lai šai rezolūcijai sakot arī konkrēts likumdošanas priekšlikums, liels paldies par jūsu laiku un uzmanību. Thank you very much. Liels paldies. Tagad es došu vārdu komisijai. Liels paldies! Vispirms pateicos jums par jūsu apņēmīgo rīcību un sākšu ar jūsu pēdējo teikumu. Tātad tik ilgi, kamēr līgumi, ko noslēgušas dalību valstis, past, būs pašreizajā formā, komisija nevarēs, nedrīkstēs sagatavot uh, likumdošanas priekšlikumu, bet mēs uh, īstenojam uh, brīvprātīgus pasākumus, par vienu jau es runāju. Pas, pastāv Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības platforma. To komisija ir izveidojusi 2017. gadā, un tā dod iespēju uh, veikt informācijas apmaiņu, un arī tiek veicināts brīvprātīgas iniciatīvas, lai uh, īstenotu arī suņu un kaķu aizsardzības pasākumu. Šī digitālā platforma platforma šobrīd izstrādā ieteikumus par uh, tirzniecību internetā un ir ieteikumi uh, sagatavoti tiem, kas iegādājas dzīvniekus internetā, bet arī tiem, uh, kas pārvalda interneta platformas, un ieteikums ir uh, Uh, iekļauj uh, tātad uh, tos elementus, kam jāpievērš uzmanība, iegādājoties dzīvniekus internetā, piemēram, dokumenti par potēšanu, par turēšanas apstākļiem šo pasākumu īstenošana, es atkārtoju vēlreiz, ir dalību valstu kompetence. Komisija var atbalstīt dalību valstis un radīt eh, dažādas eh, iespējas dalību valstī. 2018. gada augustā komisija pieņēma ieteikumu uh, attiecībā uz uh, Uh, dalību valstu internetu platformu pāraudzību un kontroli attiecībā uz suņu un kaķu uh, pārdošanu. Un 2019. gada sākumā, 2018. gada beigās uh, šie ieteikumi tika ieviesti, 18 dalību valsts piedalās un Šveice kā uh, novērotāja. Tika atklāti zināmi uh, pār uh, neatbilstība, uh, pārkāpumi, un arī tā tad tika izdarīti secinājumi un veikti pasākumi, lai novērstu trūkumus. Komisijas ieteikums ir pamatā uh, vērsts uz, tātad balstoties uz to ir izstrādāto, izveidot Eiropas dzīvnieku aizsardzības platforma, un tā ir brīvprātīgo iniciatīva. Vēlreiz es atkārtoju, komisija nevar sagatavot tieši tiesību aktus, bet komisija apzinās, ka šāda problēma pastāv un iespēju robežās mēs atbalstām dalību valstu veiktos pasākumus šajā jomā. Paldies! Paldies, Salīvas kungs. Tagad es runāšu maltiešu valodā. Paldies. Nu, eh, komisija, eh, ja apgalvo, ka tā nav kompetence attiecībā uz dzīvnieku patversmēm, to var saprast. Tomēr, kā. Uh, Lūguma raksta autori mūs informē, un es pateicos par uh, izrādīto neatlaidību. Tātad uh, tika runa, pa, uh, bija runa par dzīvnieku kontrabandu no uh, Bulgārijas un citām valstīm, un tas viss notiek mūsu vienotajā tirgu, un komisija tagad mums apgalvo, ka viņu pilnvars ir ierobežots šai uh, jomā, bet kad dzīvnieki tiek pārdoti no vienas dalību valsts uz otru, šāda situācija ir nepieņemama. Un es domāju, ka komisijai būtu jāregulē dzīvnieku pārvietošana, pat ja tas notiek ar interneta starpniecību. Un šeit būtu nepieciešams kaut kas vairāk nekā vienkārši ieteikumi vai rekomendācijas, jo uh, šīs rekomendācijas arī ir jāīsteno, un komisijai tas ir jāpārbauda, vai tiešām uh, rekomendācijas tiek īstenots, un es ierosinu ja šo uh, eh, lūgumu rakstu paturēt atvērtu, un dalību valstī būtu aktīvi, uh, eh, komisijai būtu aktīvāk jārīkojas gadījumos, kad dzīvnieki tiek pārdot no vienas valsts uz otru. Bačtanoks kundzei. Paldies! Uh, nevēlos atkārtot jau iepriekš teikto par iespēju darīt kaut ko, izmantojot Eiropas padomes mehānismus, arī tur ir monitoringa mehānisms, bet attiecībā uz šo lūgumrakstu vēlos pateikties autorei un visiem uh, tiem 464 cilvēkiem, kuri ir parakstījuši šo lūgumu rakstu, un es domāju, ka tā tad mums ir. Mm, mums būtu bijis jāiepazīstas ar uh, situāciju uz vietas, uh, Diemžēl nevaram izmeklēt šis, šī lūguma raksta apstākļus, bet mēs tomēr mūsu brauciena laikā uz Bulgāriju esam gatavi tikties ar jums Sofijā, kad mums būs cits faktu noskaidrošanas brauciens, bet es joprojām arī paužu cerību, ka komisija rīkosies aktīvāk. Radevkungs. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Esmu pārliecināts par to, ka šis lūguma raksts jāpatur atvērts. Protams, Bulgārijā mums pastāv uh, problēmas ar lolojumu dzīvniekiem, arī ar uh, pamestiem dzīvniekiem ir ļoti daudz uh, klejojošo suņu un kaķu. Tomēr pēdējo gadu laikā Bulgārija daudz ko darījusi, lai šīs problēmas atrisinātu. 2018. gadā pieņemot grozījumus likumam par dzīvnieku aizsardzību, ir uh, arī uh, norādīts, ka nepieciešama nacionālā programma šādu klejojošu dzīvnieku skaita samazināšanai un tieši pašvaldībās uh, būtu jāveic uh, pasākumi. Pirmkārt, ir jāinformē dzīvnieku īpašnieki, uh, aicinot viņus uh, būt atbildīgākiem, labāk rūpēties par saviem lolojumu dzīvniekiem un tādējādi samazinot pamesto dzīvnieku skaitu. Diemžēl pārāk liels dzīvnieku skaits joprojām tiek pamesti un uh, Savukārt klejojošie dzīvnieki ir jāatbrīvo no parazītiem, jāvakcinē, viņiem jānodrošina uh, Uh, patvērums un pēc tam jānogādā izcelsmes uh, teritorijā, lai novērstu to, ka uh, notiek dzīvnieku invāzija lielā skaitā. Piemēram, pieauklējojošo kaķu skaits arī. Šī nacionāla programma darbojas, bet tā ir pieņemta pārāk vēlu un tā ir pārāk vispārīga. Tāpat ir eh, jāizvērtē, kā pašvaldības varēs eh, to īstenot. Es eh, ceru, ka pašvaldības arī sadarbosies ar nevalstiskām organizācijām, kuras jau aktīvi strādā pašvaldību teritorijā, un veiktie pasākumi novedīs pie tā, ka uh, pas, samazināsies klejojošo dzīvnieku skaits pašreiz Bulgārijā ir vismaz 25 tūkstoši pamestu suņu, eh, par kaķiem nav uh, datu. Piemēram, Sofijā pēc veiktajiem pasākumiem pēdējo gadu laiku ka ir trīskārt samazinājies uh, klejojošo suņu skaits. 2018. gadā to bija 3000. Vēlreiz pateicos lūgumu rakstu iesniedzējai par to, ka tiek pievērst uzmanību šai uh, problēmai. Tiešām ir jāstrādā, lai risinātu pamesto uh, dzīvnieku uh, problēmu. Uh, un uh, ir gan atbildīgai uh, iestādē, gan pašvaldībām jāstrādā pie tā, lai būtu mazāk šādu dzīvnieku, lai arī atrisinātu problēmas, veidojot uh, dzīvnieku audz, audzētavas, tātad, lai tās kontrolētu, lai tiktu ievērotas visas dzīvnieku labturības prasības. Arī es uh, apņemos uh, turpināt vērsties pie Eiropas komisijas, prasot risināt šo situāciju, to analizēt un nonākt pie Eiropas mēroga risinājuma, lai nodrošinātu lolojumu dzīvnieku un pamasto e, dzīvnieku e, tiesību un situācijas ievērošanu. El señor uh, eh, Kristof. Kristof kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mūsu redzēšana tā reportāža un fakti, par ko uzzinājām, ir ļoti satraucoši, liecina par to, ka situācija ir ļoti nopietna pret dzīvniekiem, izturamies uh, cietsirdīgi. 2018. gadā ir pieņemta rezolūcija prasot, lai komisija izstrādātu stratēģiju uh, attiecībā uz klejojošiem dzīvniekiem. Eiropas Savienība nav parakstījusi atbilstošo Eiropas padomes konvenciju, bet tas jau mums neliedz uh, uh, īstenot iniciatīvas vai pieņemt tiesību aktus šajā jautājumā. Tāpat priekšlikums izstrādāt likumdošanas ietvaru par šiem jautājumiem ir labs ierosinājums. Runājot par klejojošiem suņiem, ir tīpaši Bulgārijā. Tā ir nopietna problēma un dažkārt tā ir saistīta arī ar korupciju un līdzekļu trūkumu tiešām uh, būtu nepieciešams iepazīties ar situāciju uz vietām Bulgārijā, lai varētu šīs problēmas labāk saprast. Un es arī aicinu paturēt atvērtu šo lūgumu rakstu, lai mēs varētu uh, turpināt darbu pie šiem jautājumiem. Paldies, Slovakov kungs! Paldies! Es gribēju teikt, ka pilnībā piekrītu kolēģiem. Diemžēl šis lūguma raksts ir sastādīts diezgan vispārējā veidā, bet būtu jārunā par konkrētākiem faktiem. Ir lietas, kurām es nepiekrītu attiecībā uz Uh, šo lūgumu rakstu. Tur ir norādīts, ka Bulgārijā rekorda apmēros uh, audzē cīņas suņus, bet jāsaka, šie, šis, šis problēmas ir aktuāls ne tikai Bulgārijā un Rumānijā, arī uh, Briselē ir šādas parādības. Nu, uh, klejojošs kaķis ir brīnišķīgs, piemēram, arī Romā ir simtiem tūkstošu klejojošu kaķu, kas dzīvo uh, drupās, un cilvēki ir pieraduši pie šādas situācijas. Viņi būtībā ir uh, vietējo iedzīvotāju mīluļi un par viņiem rūpējās. Un tādēļ mums ir jāsarā, jāizstrādā cita veida likumdošanas akti. Es saprotu, ka atsevišķos Sofijas rajonos tiešām ir problēmas saistībā ar uh, klejojošiem suņiem, bet tā kā mēs esam cilvēki, mums par šiem dzīvniekiem ir jārūpējas un kaut kas jādara viņu labā un jāgrozā likumdošanas akti. Paldies, tagad lūguma raksta autorei vēl divas minūtes noslēguma vārdiem. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties visiem deputātiem, kuri iz, izrādīja izpratni, līdzjūtību, interesi par šo jautājumu. Un es tiešām jūs aicinātu organizēt faktu noskaidrošanas braucienu uz Bulgāriju, kā to ierosināja. Ja Novako kungs un Slovako kungs teica, ka viņām ir zināmas šaubas par šeit uh, iekļauto informāciju uh, gribu norādīt, ka uh, dzīvniekiem ir nepanesamas ciešanas, ir īpaši lolojumu dzīvniekiem, un uh, jāsaka, uh, Eiropas komisijai šai ziņā ir parāds Eiropas iedzīvotāju priekšā. Paldies! Mēs uzklausījām lūgumu raksta autoru un pateicos jūs, ka bijāt pie mums atbraukus, pateicos komisijai un deputātiem. Es ierosinu saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu un rīkosimies tā kā attiecībā uz iepriekšējo mūsu komitejas uh, Eh, priekšsēdētāja nosūtīs visu šos lūgumrakstus par dzīvnieku labturību uz Eiropas padomi un tīpaši lūgumrakstu par uh, klejojošiem suņiem, aicinot nodrošināt to, uh, lai dalību valstis pievienojas šai konvencijai. Un tagad nākamā lūguma raksts 82 šķērsītra 2018 no Lietuvas. Uh, Eh, par eh, apgalvojumiem, ka eh, Klaipēdas pašvaldības iestādes ignorē cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Un tagad lūguma raksta autores ir ieradušās, un jums abām kopā ir piecas minūtes. Un pēc tam noslēgumā jūs vēl varēsiet runāt divas minūtes, varat savā starpā sadalīt uzstāšanās laiku. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšādātāji, godāmie deputāti. Katru gadu Lietuvas pašvaldības nogalina desmitiem tūkstošu uh, bez īpašnieka suņu un kaķu, un tas tiek darīts noslēdzot eh, līgumus ar eh, komerciālām iestādēm, piemēram, Neauros, Mindrāja un citas. Šāda līguma aptver visu Lietuvu un dzīvnieku nogalināšanu apmaksā ar nodokļu maksātāju naudu. Lietuviešu eh, vidū šos uzņēmumus sauc par uh, Aušvicām, par koncentrācijas nometnēm dzīvniekiem. Jūs esat redzējuši šo dzīvnieku fotogrāfijas, tie ir pievienoti lūgumrakstam. Neskatoties uz cilvēku sašutumu un neskaitāmiem protestiem, šāda veida praksa turpinās jau 20 gadus. Dalību valstīm ir vietējie likumi attiecībā uz uh, dzīvnieku labturību, taču vai nu šie likumi ir pārāk vaļīgi, vai arī tos vienkārši neievēro. Mēs nepiekrītam komisijas apgalvojumam, ka 13. pāns līgumā par Eiropas Savienības darbību ir paredzēta ekskluzīva dalībvalstu kompetence šajos jautājumos. Iepriekšējais komisārs Andriu Kaitis norādīja Petī uh, komitejas priekšādātāja Vikstrēms kundzei, rēģējot uz mūsu lūgumrakstu. Sakot, ka tā ir viena no viņa politiskajām prioritātēm, jo viņš ir komisārs, kas ir atbildīgs par uh, veselību un dzīvnieku labturību. Viņš norādīja arī, ka viņš ir labi informēts par uh, to, ka pilsoņus uztrauc dzīvnieku labdarības jautājumi. Mēs zinām, ka dzīvnieku labturība ir temats, kas visu laiku parādās lūgumrakstu komitejas darba kārtībā. Lūgumrakstu iesniedzēji pauž, pauž bažas par šiem jautājumiem, tāpat arī uh, uh, Eiropas sabiedrība kopumā ir uztraukusies par šo situāciju. Eiropas Savienība ir pieņēmusi stratēģiju par dzīvnieku labturību no 2012. līdz 2015. gadam, un tiek konstatēts, ka nepastāv Eiropas Savienības tiesība akti par uh, lulojam dzīvnieku labturību. Eiropas parlaments ir uzsvērs savā rezolūcijā, uh, nepieciešamību pieņemt Eiropas Savienības tiesisko ietvaru dzīvnieku labturībai. Tāpat arī tas ir nācis klajā ar detalizētām rekomendācijām un tiesiskām normām, ko vajadzētu iekļaut Eiropas Savienības pamatlikumā par dzīvnieku labturību. Jūs sakāt pilnīgi pretējo. Nu, uh, kuram tad ir taisnība? Tas ir jautājums, uz kuru ir vajadzīga atbilde. uh, uh, <clears throat> we also ask the Commission. Uh, Mēs arī gribētu aicināt komisiju, kas tikko ir uh, sākusi darboties, dziļāk analizēt Eiropas Savienības kompetenci saskaņā ar 13. pantu. Dalībvalstīs ir pārāk daudz problēmu šajā jomā, un Eiropas Savienībai vajadzētu sākt rīkoties. Mēs gribētu aicināt, lai lūgumraksts netiek slēgts, un tāpat arī, lai tiktu veikti pasākumi attiecībā uz tiesiska ietvera iz, izveidi par lolojumu dzīvniekiem. Ja šāds um, tiesiskais ietvers netiks izveidots, mēs Eiropieši nebūsim labāki par mežoņiem, kas uh, vāra suņus un kaķus un to sēdi. Uh, Mums vajadzētu tāpat arī vērsties pret nelegālu tirdzniecību. Šeit jau ir kaut kas panākts, un mēs to augstu novērtējam, bet ar to diemžēl nepietiek. Aš norėjau pasakyti, kad e, taip, pas mus žiau. Es vēlējos papildināt. Mēs varam e, novērot e, ļoti daudz nežēlības pret dzīvniekiem, arī likumdošanas līmenī. Šāda veida nežēlīgu rīcību var sodīt, balstoties uz līgumiem, kas tiek noslēgti starp šīm pašvaldībām un uzņēmumiem. Tiek norādīts, ka Eiropas Savienības tiesība akti neatiecas uz klaņojošiem dzīvniekiem. Mēs vēlējāmies norādīt, ka ļoti bieži tiesiskums ir ļoti tālu no morāls un ētikas, un mēs nevaram šeit izvēlēties tiesiskumu un humānismu, un tāpat arī mēs nevaram tos piemērot tikai epizodiski. Mums ir vajadzīgs tiesiskais ietvers, kas mums ļautu rast risinājumu šai problēmai. Mēs redzam, ka sabiedrība ir sašutusi, uh, To ļoti labi pierāda uh, tas, ka tik daudzas uh, valstis ir izvēlējušās izteikties par šiem jautājumiem - Vācija, Rumānija, Kipra un tā tālāk. Arī mēs saskaramies ar līdzīgu problēmu. Lūdzu, atstājiet šo lūgumrakstu atvērtu, turpiniet pie tā strādāt. Mēģiniet norādīt uz uh, tām populācijām, uh, kas pašlaik vēl nav aptvērtas ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Iespējams, ka vajadzētu gatavot arī jaunas konvencijas, lai mēs beidzot pieliktu punktu šai problēmai, lai tiktu aizsargāti visi dzīvnieki un suņi, kas uh, klaiņo pa ielām. Es saprotu, ka tas ir dalībvalsts kompetencē, bet mēs vēlētos aicināt jūs um, izdarīt ietekmi uz dalībvalstīm. Mēs vēlētos, lai jūs veiktu pētījumus šādā veidā, mēģinot šo situāciju uzlabot. Un lūdzu, vēlreiz atkārtošu, atstājiet šo lūgumrakstu atvērtu. Muchísimas gracias. Lielas paldies. Tagad došu vārdu komisijai. Kirstenes Fondhāgens kundze. Vielen Dank. Um, Paldies! Man ir eh, radies iespējas, eh, uzklausot eh, lūgumraksta iesniedzējs teikto, ka varbūt ir radies pārpratums. 13. pāns līgumā ir tiesiskā bāze Eiropas eh, Savienības eh, tiesību normu sagatavošanai arī dzīvnieku aizsardzības jomā, bet tas attiecas tikai uz tām tiesību jomām, kas ir uzskaitītas šajā pantā. Un, kā jau es norādīju, eh, šie, šīs jomas neietver klaiņojošus dzīvniekus. Protams, ka 13. pāns atļauj dzīvnieku aizsardzības normu pieņemšanu Eiropas Savienībā, bet tas attiecas tikai uz citām jomām vai uz uh, citām politikas jomām. Lolojuma dzīvnieki vai kopumā suņi un kaķi un to uzturēšanās Eiropas Savienībā – Eh, komerciālu un arī nekomerciālu mērķu labā um, notiek saskaņā ar dzīvnieku aizsardzības normām. Šeit Eiropas Savienība ir pieņēmusi direktīvu. Kā jau es norādīju, te ir runa par dzīvnieku veselības aizsardzību. Šeit ir iekļautas prasības, piemēram, par potēm, tāpat arī prasības par mm, mītnēm, no kurienes eh, dzīvnieki nāk, tāpat arī uh, prasības eh, konkrētā transporta nodrošināšanai. Vēlreiz uh, atkārtošu to, kas attiecas uz klaņojošiem suņiem. Šeit mēs uh, nevaram sagatavot nekādas tiesību normas Eiropas eh, Savienības vārdā. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Radevs. Es eh, gribētu vēlreiz sevi īsi koriģēt. Či, či, či. Jā, lūdzu. Ich wollte nur Es vēlējos norādīt, ka tiesību normas, ko es vēlējos citēt, tā nav direktīva. Tātad te ir runa par regulu. Tas nozīmē, ka šī regula ir jāpiemēro tieši un uh, tā ir konkrēti regula 576 2013. gads. Un te ir runa par lolojumu dzīvnieku uh, uzturēšanu, uh, nolūkiem, kas nav paredzēti tirdzniecībai. Vai kāds no Eiropas eh, parlamenta deputātiem vēlas izteikties par šo punktu? Nē. Tad eh, došu vārdu vēlreiz logamaks iesniedzējām divas minūtes. <coughs> um, we ask, we ask. Mēs gribētu aicināt, lai konkrēti klaiņojoši dzīvnieki tiktu iekļauti 13. pāntā, jo gal galā te ir runa par dzīvniekiem. Klaiņojoši dzīvnieki arī ir dzīvnieki. Mēs vēlētos, lai līkumā būtu iekļauti šie vārdi - klaiņojoši dzīvnieki and ask for your support. Also, we appreciate it very much. Mēs, protams, ļoti augstu vērtējam sniegto atbalstu. Mēs eh, priecāmies arī par citu dalību valstu pausto atbalstu. Priecāmies, ka šeit ir arī citi lūgumrakstu iesniedzēji. Tāpat arī mēs gribētu aicināt Petī komiteju ierasties Lietuvā lai apskatītu situāciju uz vietas. Esam pārliecināti, ka jūs būsiet pārsteigti. Lielas paldies eh, Lūgmarks tiesniedzējām par to, ka viņas ir eh, ieradušās uz šo sanāksmi. Esam uzklausījuši Lūgmarks tiesniedzējas, esam uzklausījuši arī komisiju. Mēs varam konstatēt, ka šajā sanāksmē ir izskatīti vairāki lūgumraksti, kas attiecas uz sliktu attieksmi pret dzīvniekiem, mūsu priekšlikums būtu atstāt šo lūgumrakstu atvērtu. Un tāpat arī mums vajadzētu paskatīties, ko ir teikusi Eiropas padome attiecībā uz uh, šiem jautājumiem. Nosūtīsim šo informāciju tālāk un gaidīsim atbildi no Eiropas padomes. Man uh, patīk vienmēr sniegt sīkākus skaidrojumus lūgumrakstu iesniedzējiem. Jūs eh, ieteicāt lūgumrakstu eh, komitejai doties uz eh, Lietuvu, lai apskatītos, kāda situācija uz vietas. Šāds lēmums būtu jāpieņem koordinatoriem, un mēs esam pieņēmuši lēmumu par 2020. gada braucieniem. Tas nozīmē, ka uh, Mēs jau zinām, kur mēs dosimies 2020. gadā. Šādu lūgumu jums vajadzētu izteikt kādai no politiskajām grupām, tā lai nākamajā gadā, 2021. gadā, mēs varētu doties šajā braucienā. Bet vēlreiz norādīšu, ka tas nav prezidijs, kas pieņem šo lēmumu, tie ir koordinātori. Pils paldies, ka bijāt mūsu vidū un, protams, nodosim tālāk šo informāciju. Tagad nākamais darba kārtības punkts, un tas ir 20, eh, dev, 29. darba kārtības punkts. To ir iesniedzis eh, Vācijas pilsonis par uh, juridiskajām normām, kas pieļauj nogalināt suņus Dānijā. Uh, Lūgmarks iesniedzēja nav klāt, tāpēc došu vārdu uzreiz Santē ģenerāldirektorātam Kinstenai Fonhāgenai. Lūdzu. Jā, vielen dank. Liels paldies. Arī šajā uh, jautājumā varu uh, norādīt to, ko esmu teikusi jau iepriekš. Arī šajā jautājumā komisijai nav nekādu iespēju rīkoties. Arī Eh, vēlos vēlreiz norādīt uz pasaules veselības, eh, pasaules dzīvnieku veselības organizācijas eh, vadlīnijām attiecībā uz klaiņojošu suņu populācijas kontroli un ir norādīts, ka ir e, jāidentificē, jāreģistrē un e, jākontrolē e, suņu dzimstība un ir jāveic pasākumi, lai kontrolētu klaiņojošo suņu uh, populācija un uh, suņu nogalināšana nav uzskatām par ilgtspējīgu stratēģiju, un tāpat ir noteiktas arī humānas uh, suņu nogalināšanas metodes, bet, kā jau iepriekš teikts, tas ir uh, attiecīgo dalību valstu ziņā, uh, jo tās ir uh, šīs organizācijas dalību valstis un noskaidrot, kā šīs vadlīnijas īstenot atbilstoši uh, valstī spēkā esošajām mm, likuma normām. Un komisija ir gatava arī turpmāk sniegt atbalstu dalību valstīm. Paldies! Thank you! Paldies! Vai kāds no deputātiem vēlētos izteikties? Nē. Labi. Nē, tomēr kāds atstās lūdzu. Jā, Jā vielen dank. Um, no gan... Liels paldies. Es gribētu uh, runājot par citu par šo lūgumu rakstu un tā, tāpat kā attiecībā uz iepriekšējiem, tā, tad paturēt atklāt šo lūgumu rakstu. Jā, paldies. Arī es gribētu piebilst, ka Dānija ir viena no 18 valstīm, kas ir Eiropas padomes konvencijas locekle. Tas nozīmē, ka arī viņiem ir jā, jāpilda pienākumi. Tādēļ ir vērts papildus pētīt šo jautājumu. Tādēļ šeit priekšlikums būtu saglabāt lūgumrakstu atvērtu un aicināt komisiju sniegt rakstisku uh, atbildi. Jo nu pat bijām dzirdējuši, ka šis lūgumraksts nenonāca, tagad tad netika sūtīts komisijai, bet mēs tomēr vēlētos saņemt uh, rakstisku atbildi no jūsu puses. Nevienam iebildumu nav. Labi, paldies. Nākamais punkts darba kārtībā. 30. punkts. Lūguma raksts 443 no 2018. gada Marko Giovanelli, Itālis, ar 80 tūkstošiem parakstu. Future for Wildlife, nākotnē savvaļas dabai vārdā aicinot pieņemt īpašas likumtiesību akts attiecībā uz um, <clears throat> lolojumu dzīvnieku, mājas dzīvnieku, kā arī bezsēmnieka uh, dzīvnieku aizsardzības un pārvaldības jomā. Kā arī līdzīgs līdz, um, lūgumraksts KG no Kipras 0167-2017 par Eiropas Savienības iestādi uh, iestādes izveidi, kas būtu veltīti dzīvnieku labturībai. Pirmais uh, lūgumraksta iesniedzējs nav ieradies, bet otrais gan ir. Pareizi. So you are also, oh, you are Jūs pārstāvat tad lūgumrakstu 167. Pareizi. Katrīna Džokalī no Kipras. Lūdzu. 5 minūtes jums iepazīstināt mūsu ar lūgumu rakstu. Paldies! Esmu no Kipras, mani sauc Katrīna, esmu privāta persona un nepārstāvu nevienu organizāciju. Esmu ieradusies tī tādēļ, ka nevaru pārdzīvot ka to, ko redzu katru reizi, kad dodos uz Kipru, Grieķiju, Spāniju, Itāliju. Tūkstošiem dzīvnieku bez Uh, iespējām tātad bezpalīdzīgi jūtu viņu sāpes, un arī šodien man sāp, jo dzirdēju, ka likumdošanas, kas viņus aizsargātu, nav. Un man izklausās, ka nevienam arī nav vēlmes to tuvākajā laikā izstrādāt, un man par to ir skumji. Gribētu piedāvāt izveidot Eiropas uh, dzīvnieku labturības organizāciju, kas palīdzētu dzīvniekiem Eiropā, kā teica Gandija valsts uh, progresu un uh, lielumu var uh, vērtēt uh, pēc tā, kā tās izturs pret dzīvniekiem. Eiropai neizdodas, neesam nelieli, nelieliski, kā vienots kopums. Diemžēl tā. Šobrīd reālā situācija ir tieši pretēja. E, dzīvnieki Eiropas Savienībā katru dienu tiek pret viņiem izdarīta vardarbība, šobrīd mums arī ir fotoattēli. Uh, ļoti skumji attēli, esat jau iepriekš redzējuši, nu mani patiesībā nav nekas uh, pretstatā tam, ko iepriekš redzējām. Es īsti nezinu, kādēļ tie ir iestrēdzis no noendēti kaķi Grieķijā, Kiprā. Es īsti nezinu, kas notiek šajās valstīs, bet nu patiesībā ar kādu to redzat. Savvaļas dzīvnieki arī, kā var pret savvaļas dzīvniekiem šādi izturēties? Viņš nevar mm, ne pārēst, neko citu izdarīt te varam ko saprast par cilvēku, um, par cilvēkiem, un jūs man sakāt, ka likumdošanas nav. Kā tas mūs ietekmē? Veselība un um, drošība. Šie dzīvnieki ir pie skolām, restorāniem, um, lūdzas pārtiku un uh, jebkāda veida mitekli. Un es katreiz um, jūtos šausmīgi viņus redzot. Uh, psiholoģiskā veselība, kas ir uh, psiholoģiskā veselība Eiropā, ja katreiz, kad es dodos uz salu uh, atvaļinājumos, tur ir tūkstošiem kaķu, un ja viņi tur nav, tad es zinu, ka viņi tika noindēti, nav jau tā, ka kāds par viņiem rūpētos. Kāda ir esošā situācija? Eiropas Savienība paļaujas uz uh, uz NVO un uh, personām, kas um, brīvprātīgi ziedojumu kārtā, um, Facebook, Instagram uh, mēģina iegūt finansējumu, lai rūpētos par šiem dzīvniekiem. Ko dara Eiropas valdības? Neko. Labākajā gadījumā tad uh, tiek izveidot šie pašvaldības patversmes, kur dzīvnieki nonāk uz dažām dienām un tad tiek eitanizēti, jo vienkārši netiek citādi galā. Uh, ir uh, finansējums pieejams šīm NVO, bet uh, nu, tur aptuveni 3000 eiro uz vienu dzīvnieku gada, uz vienu iestādi gadā. Tas ir smieklīgi. Es gribētu piedāvāt RSPCA modeli, tā ir vecākā uh, uh, lab, lab, labdarības organizācija, tā tika izveidota apvienotajā karalistē pirms 200 gadiem. Uh, un tā tika izveidota, lai sabiedrība varētu atzīt, ka dzīvnieki jūt, tā nav prece, tas nav ēdiens, tas nav transports, tas nav sports. 200 gadi Eiropā. Tik uh, ilgi Eiropieši ir uzskatījušos uh, šīs būtnes par, um, par pārtiku vai par, uh, vai par darba spēku. Ja ēzels vairs nespēja vilkt, tad tas tiek nogrūst no klints un, uh, un nekādas citas uh, vērtības tam nav. Un nu, kā mēs dzirdējām, tad juridiski nav pienākuma aizsargāt šos dzīvniekus. Visi var darīt, kas viņiem tiem ienāk prātā. Eiropas dzīvnieku lab, um, labklājības organizācija piedāvā veidot līdzīgu infrastruktūru, būtu centri. Uh, Katrā valstī būtu telpas, būtu personāls, kas glābtu dzīvniekus no ielām un citām um, bīstamām situācijām. Tie tiktu sterilizēti, aprūpēti, slim, ja ir slimi, un, uh, un tiem tiktu atrasts jaunas mājas. Pirmais atbalsts tas varētu būt Erasmus. Esmu jau runājis ar daudziem veterināriem. Viņi būtu ieinteresēti sadarboties ar Erasmus. Tas nemaksātu neko studenti tika piesa tiktu piesaistīti, lai palīdz. NVO sadarbotos, arī es pat to daru, uh, pats šodien esmu šeit ieradusies par saviem līdzekļiem, un tādu kā es ir daudz. Tas maksātu neko katram Eiropas pilsonim. 10 eiro gadā varbūt. Ja šāda asociācija tiktu veidota, dzīvnieku labturības organizācija Eiropā varētu doties skolām un izglītot bērnus, jo vecāki uh, bieži vien nodod šādas sliktas uh, idejas, ka um, dzīvnieki ir slikti vai, uh, vai netīri. Nē, dzīvnieki ir laipni, ir jauki un ļauj mums visiem uzaugt labākiem. Gribēju jums parādīt ideālo scenāriju, kur bērni aug kopā ar, um, ar dzīvniekiem, um, arī lapsas un, un govis, un, un viss tas var draudzēties. Uh, Dzīvnieki ir dzīves radības, tie, tās nav lietas, tām nepieciešama mītne, aprūpe un pārtika. Ja būs kādi jautājumi, tad ar prieku tiem vēlāk atbildēšu. Paldies! Ko? Jo. Paldies! Paldies par prezentāciju! Komisija dod vārdu jums! Kirsten Forhārgen kundze, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Ar šoreiz. Lassen Sie mich mit etwas an. Es gribētu vispirms citēt uh, jūsu teikto. Es nekad neesmu teikusi, ka. Uh, Eiropas Savienībā nebūtu dzīvnieku aizsardzības likumu. Nē, ir gan, gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalību valstu līmenī. Bet es teicu, ka attiecībā uz klaņojošiem suņiem Eiropas eh, Savienībai eh, nav pilnvaru pieņemt eh, tiesību aktus šajā jautājumā. Mēs uh, Eh, šo lūgumu rakstu un 30. darba kārtības punktu skatām plašāk. Eh, tas attiec ne tikai uz eh, kleņojošiem suņiem. Un tādēļ es gribētu atsaukties uz uh, dzīvnieku aizsardzības stratēģiju, kas ir pieņemta 2012. un 2015. gadam, un tajā ir pared, bija paredzēti vairāki Uh, pasākumi, kas būtu jāveic Eiropas Savienības līmenī, un šobrīd mēs šo stratēģiju izvērtējam, lai noskaidrotu, kas, kāda ir bijusi uh, šī stratēģijas īstenošana un ietekme. Un mēs uh, arī Uh, domājam, ka, kad mums būs šogad pieņem, pieejami rezultāti, tad mēs arī uh, balstoties uz tiem izvērtēsim, kādi turpmāki pasākumi būtu jāierosina un jāveic. Un uh, komisijā 13. līguma pantu mēs nevaram grozīt. Mēs strādājam tikai uh, balstoties uz tām pilnvarām, kas ir noteiktas līgumā. Un par citām iespējām es nevaru izteikties, ja uh, šādas iespējas ir. Mums tagad ir uh, jāsagaida izvērtējuma rezultāti, un mēs arī jaunajā komisijā esam gatavi strādāt pie jauno komisijas mērķu īstenošanas, bet eh, pagaidām eh, vēl mums šis darbs nav pabeigts. Un eh, tas bija mans komentārs par 30. darba kārtības punktu un šo lūgumu rakstu. Thank you. Paldies. Vārds deputātiem. Saliba kungs. Nesmu izteicies par katru no lūgumrakstiem, jo lielākā daļa bija visai līdzīgi. Tomēr šī problēma, dzīvnieku aizsardzība, ir ļoti acīm redzama. Tas ir skaidri saistīts arī to, ko esam redzējuši mūsu komitejā pēdējā stundas laikā. Tā ir sistemātiska problēma virknē valstu - Bulgārija, Lietuva, Dānija, Kipra, Grieķija. Šī ir reāla problēma. Daudz Eiropas pilsoņi velta stundas sava laika, brīvprātīgā darba, savas naudas, lai situāciju uzlabotu. Katreiz, kad uzklausu komisiju, kas, ka viņi runā par kompetencēm, ierobežojumiem, Eiropas komisija varētu būt krietni radošāka, izdarot spiedienu uz dalību valstīm. Esam nu jau ilgi un gari runājuši par to, kas ir jādara, tomēr reāli risinājumu šo problēmu risināšanai, lai atrisinātu problēmu šiem dzīvniekiem, kuriem balss nav, Mums risinājumu vēl aizvien nav, un tas ir jāmeklē. Tādēļ uzstāju, lai šis lūgumraksts tiktu saglabāts atvērts. Ideālā kārtā lūgumrakstu komiteja dotos uh, vizītēs uz visām šīm valstīm, kas tika saukts vārdā. Tiešām skumji redzēt visus šos attēlus, bet, nu, ir jāpāriet no vārdiem uz faktiem. Eiropas komisijai ir līdzekļi. Izmantojot nedaudz vairāk radošuma, komisija varētu izdarīt papildus spiedienu uz iesaistītajām dalību valstīm. Mums jāmēģina atrisināt šī skumjā situācija. Paldies, Salība kungs! Evī kundze grib izteikties, lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Arī es gribēju izteikties par šiem lūgumrakstiem, lai paustu atbalstu visiem, ko šodien pēcpusdienā uzklausījām, un jo īpašiem pēdējiem runātājiem, jo temats redzam, ka ieņem uh, visai būtiskas iezīmes un dimensijas. Mēs runājam par simts miljoniem um, bezsaimnieka, tātad šādu uh, dzīvnieku Eiropas Savienībā, kas cieš katru dienu dažādos veidos, tie tiek uh, noķerti, tirgoti laboratorijām, uh, lai uz tām veiktu eksperimentus, uh, kosmē, kosmētikas vai, vai citādi, un citi vienkārši tiek izbaroti citiem uh, dzīvniekiem. Un kalns valsts iestādēm, kas nerīkojas reizēm, vai arī reizēm rīkojas vienkārši uh, pilnībā nogalinot visu šīs um, klejojošo dzīvnieku populācijas. Tā ir problēma, kas ir jārisina arī Eiropas līmenī, jo vairākās valstīs šis jautājums ir kļuvis par ārkārtas situāciju. Un tam ir sekas arī attiecībā uz sabiedrības veselību, drošību un arī zināmām aizsargājumām dzīvnieku sugām. Un šīs jomas gan ir Eiropas kompetences jomas, tādēļ komisija šeit nevar neko izvairīties. Šodien komisija turpināja atgādināt, ka nav konkrēts likumdošanas, bet tā problēma ir tāda, lietas būtība ir tāda, ka vienkārši nav veida, kā konkrēti iejaukties. Uh, un galu galā ir simtiem šādu lūgumrakstu, ko esam savā komitejā uzklausījuši par šo jautājumu, ir tūkstošiem Eiropas pilsoņu, kas aicina rīkoties, pielikt punktu šim skumjiem stāstam. Eiropas parlaments ir apstiprinājis rezolūciju, kas aicina komisiju nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu, kas visbeidzot radītu tiesisko satvaru adekvātus tiesos atveru Eiropas līmenī. Parlaments mēģina stimulēt Eiropas komisiju rīkoties. Ir arī mūsu komitejas uh, pasūtīts pētījums, kas ir norādījis, cik šī problēma nopietna un steidzama. Bet komisija turpina um, slēpties aiz, uh, aiz uh, tās vīģes lapas, ko sauc par nacionālo kompetenci. Bet mēs visi ļoti labi zinām, ka ir iespējams rīkoties, un ja politiskā vēlme rīkoties būtu, uh, tad mēs varētu milzīgus soļus uz priekšu spērt. Es patiešām no sirds ceru, ka jaunā Eiropas komisija mainīs savu darbu, mainīs savu tempu un beidzot uzklausīs tūkstošiem pilsoņu, kas aicina Eiropu iejaukties, rīkoties šajā jomā. Tādēļ es, līdzīgi kā kolēģi, iepriekš jau pauda aicinu šo lūgumrakstu saglabāt atvērtu, uh, nosūtīsim uh, kopā ar visiem pārējiem aktiem, par kuriem runājam, jaunajai Eiropas komisijai, lai tie to atkārtot izskat, izskatītu. Un es no sirds tiešām ceru, ka Eiropas zaļā kursa kontekstā, kur dzīvnieku labturība visbeidzot ir minēta, ceru, ka beigās tas tiešām būs elements un iemesls mums iejaukties arī šajā jomā. Ir daudz pilsoņu un ļoti daudz dzīvnieku, kas Eiropā tomēr būtu pelnījuši dzīvot bez ciešanām. Paldies! Paldies, Evī kundze! Neviens vairs cits negrib izteikties. Divas minūtes noslēgumā iespēja izteikties lūgumraksta iesniedzēja 167. Lūdzu! Paldies! Farhakinas kundze teica, likumi ir, bet ne bezsēmnieki. Tātad klējošiem dzīvniekiem. Es runāju par bezsēmnieku klējošiem dzīvniekiem. Tad nekā nav, lai viņus aizsargātu kurš var rīkoties, lai šos likumus izstrādātu. Es nevarēšu, tas nav mans pienākums. Kādam viņam ir jāpalīdz. Es jau neesmu šeit prieka dēļ, esmu šeit ieradusies ar cerību, ka es viņiem varu palīdzēt, jo viņiem balss nav, kam ir balss, kas var likumus izstrādāt. Varbūt jūs varat mūs pavirzīt, tātad norādīt virzienu. Man tas ir nepieciešams ja vien lai, man būs laiks, es to piedāvāšu. Viņiem ir dvēseles. Es uh, pati mājās pieņēmu astoņus no šiem dzīvniekiem. Es pārtraucu braukt uz Grieķiju, Kipru, lai, lai vairāk viņus vairs neredzētu un nepaņemtu vēl, jo es to nevaru atļauties. Es tiešām no sirds jums lūdzu, sakiet, ko darīt. Es to darīšu. Paldies! Thank you. Yes, I just want to also. Paldies. Arī es gribētu vērsties pie komisijas pārstāvis, aicināt veikt papildus izvērtējumu, ņemot vērā jauno komisijas sastāvu un visu, kas tika minēts, jaunais zaļais kurs, Eiropas nākotnes konference, tur būs pārstāvēts ar NVO no, tātad viss vis klāsts varam runāt par Eiropas Savienības nākotnes likumdošanu un kompetencēm. Tad nu, priekšlikums šeit būtu lūgt komisiju veikt vēl tālāku papildus izvērtējumu un saglabāt šo lūgumrakstu atvērtu. Kas attiec 443, lūgumrakstu lūgumrakstu iesniedzējs nebija ieradies. Arī tas bija mūsu darba kārtībā. Šeit ir vēstule no komisāra Andrikaiša. Kaiša datēta ar 16. jūniju 2019. gadā. Bet tur aizvien tiek teikts, ka Eiropas Savienības līmenī kompetences nav, ekskluzīvā dalība valstu kompetence. Arī to, tā tad arī 4.3 lūgumrakstu saglabājam atvērtu, ja nevienam nav iebildumu. Un tad lūksim komisijai veikt tālāk vēl izvērtējumu. Ļoti labi, lieliski, paldies! Tālāk, nākamais punkts darba kārtībā, 31. Lūgumraksts numur 0061 2019. Izabela Kavaleti, Itālieta, par uh, haizivju zvejas aizliegumu un uh, aizliegumu haizivju izcelsmes produktiem. Lūgumraksta iesniedzēja nav ieradusies. Viņa mums sako internetā. Tad uzreiz dodam vārdu komisijai. Līza Roller. Nē? Katarīna Džaņiek. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Madam Chair. Uh, good afternoon. Uh... Paldies, priekšādātāji! Labdien! Komisijas vārdā es uh, vēlētos jūs informēt par Eiropas Savienības rīcību, lai aizsargātu un pārvaldību dažādas uh, haizivju sugas, ņemot vērā lūgumrakstu par šo tēmatu. Lūgumraksta uh, iesniedzējs uztraucas par to, ka katru gadu uh, tiek nogalināts ļoti liels skaits haizivju, kas ir samazinājis haizivju populāciju. Un Eiropas Savienības dalība valstis spēlē ļoti nozīmīgu lomu haizivju gaļas tirgū. Lomgrafs iesniedzējs arī aicina nodrošināt absolūto caurdzamību attiecībā uz informāciju par zivīm, kas tiek piedāvātas patērētājiem. Sākumā vēlējos norādīt, ka mēs visi apzināmies, ka haizivis spēlē ļoti nozīmīgu lomu uh, jūras ekosistēmas uh, līdzsvaru saglabāšanā. Tāpat arī haizivis ietekmē cilvēku aktivitātes, tā skaitā arī uh, zivsaimniecība. Un, protams, tas nav vienīgais cēlonis. Haizivis ir arī pārtikas avots, ļoti daudz cilvēki ir atkarīgi no haizivīm, lai izdzīvotu. Uh, Ir vairāk nekā 500 dažādu haizivju sugu, un katra ir sadalīta vairākās populācijās. Ļoti liels eh, populācijas sarukums ir dokumentēts eh, nelielai daļai no šīs, eh, šī haizvju daudzuma. Neilgspējīga zvejniecības praksa attiecībā uz haizivīm ir liela problēma. To vajadzētu, paņemt, pieņemt, to vajadzētu ņemt vērā, bet uh, Šī problēma ir eh, tomēr eh, samērā ierobežota un lielākā daļa haizivju populācijas ir veselīga. Ko dara Eiropas Savienība? Mēs esam apņēmušies nodrošināt ilgtspējīgu haizivju pārvaldību, līdzīgi tāpat kā tas tiek darīts attiecībā uz citiem jūras resursiem gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Mums ir kopīga politika, piemēram, kopīga zivsaimniecības politika, un šajā politikā tiek strādāts pie uh, zivju krājumu uzlabošanas. Mums ir visaptvaroša stratēģija, kā rīkoties. Tā skaitā te ir runa arī par haizivīm. Šeit ir iekļautas sešas darbības jomas. Pirmais - strikta aizsardzība un um, aizsargāto haizivju sugu um, saglabāšana. Tātad, ja runa par aizsargātām haizivju sugām, tad tās ir stingri aizliegts zvejot un izvest uz zemes. Vairākas haizivju sugas ir aizsargātas vai nu no ar nozvejas ierobežojumiem vai ar nozvejas aizliegumiem. Mēs a, esam pieņēmuši politiku arī attiecībā uz spūru apgriešanu haizivīm. Mēs uzskatām, ka tas ir viens no lielākajiem apdraudējumiem sugu saglabāšanā. Otrais - ilgspējīga komerciālo sugu saglabāšana, tātad ir runa par mērtiecīgu uh, piezveju. Šeit uh, Zvejniecībai ir jānotiek ilgtspējīgi, balstoties uz zinātnieku ieteikumiem. Eiropas Savienība ir pieņēmusi dažādus visaturošus tehniskus pasākumus, kas attiecas uz dažādām haizivis sugām. Tātad mēs neizli, neizmantojam driftnedus vidusjūrā, tāpat arī uh, dibentīkli netiek izmantoti, tāpat arī tiek izlai, atlasīti citi zvejas rīki un cenšamies vērsties pret piesveju. Mēs esam iesaistījuši arī zinātnieku kopienu, un mēs izstrādājam arī jaunus un selektīvus zvejas rīkus. Trešais - datu apkopošana par zivju sugām, ņemot vērā ekoloģiskos aspektus haizivju pārvaldībā. Uh, Ir jāveic pētniecība un datu apkopošana par haizivīm, lai nodrošinātu saprātīgu krājumu pārvaldību. Arī šeit ir atvēlēts Eiropas Savienības finansējums. Piektais nacionālo un starptautisko noteikumu piemērošana. Šeit liekam uzsvaru uz attiecīgo noteikumu atbilstošu piemērošanu. Sestais - izsekojamība un uh, marķēšana ilgspējīgiem haizivju produktiem. Šeit Eiropas Savienībā ir īpaši noteikumi attiecībā uz zivju un zivju produktu izsekojamību, tā skaitā te ir runa par caurdzumu informāciju patērētājiem. Bez tam mēs vēlamies arī uzlabot kontroli nacionālajās iestādēs, un komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu pār zivsaimniecības kontrolas sistēmu pārskatīšanu tā, lai uh, veicinātu izsekojamības noteikumu piemērošanu. Uh, Ja runa par zivsaimniecības pasākumiem, tad mums ir arī tirdzniecības instrumenti, un šeit um, konvencija par startautisku apdraudātu sugu tirdzniecību, jeb citas līgums paredz apdraudātu sugu aizsardzību no pārāk lielas eksploatācijas. Tiek noteikti tirdzniecības ierobežojumi. Šeit ir jāievēro konkrēti kriteriji saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumiem. Bez tam eh, komisija arī veicina mm, konservācijas pasākumus eh, dažādām sugām, un šeit ir jāņem vērā reģionālās eh, pārvaldības organizācijas, kurās darbojas arī Eiropas Savienība. Mēs aicinām piemērot uh, Uh, FNAP uh, politiku, tātad te ir runa par uh, haizivs purām. 2018. gads bija desmitā gads kārt Eiropas Savienības rīcības plānam attiecībā uz haizivis sugu aizsardzību. Komisija ir aicinājusi um, tehnisko ekonomisko komiteju zivsaimniecības jomā pārskatīt šo plānu un strādāt pie haizivju sugu uh, Uh, aizsardzības gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Mēs gaidām tālākos soļus šajā jomā. Es vēlēs norādīt, ka komisija nevar atbalstīt vispārēju Eiropas Savienības aizliegumu tirgoties ar haizio produktiem. Pašreizais Eiropas Savienības ietvers paredz ilgtspējīgu un vidas aizsardzībai atbilstošu zvejniecību. Mēs aizsargājam arī apdraudētas sugas. Starptautiskā tirzniecība tiek kontrolēta. Tas nozīmē, ka visi attiecīgie kritēriji tiek regulēti, lai nodrošinātu uh, legalitāti un ilgspējīgumu. Otrkārt, komisija uzskata, ka Eiropas Savienības noteikumi jau uh, pārēdz to, ka patērētāji saņem skaidru un nepārprotamu informāciju attiecībā uz to, kādas sugas viņi pērk un kur šie dzīvnieki ir notverti. Tas nozīmē, ka patērētāji var mm, informēti pieņemt savus lēmumus. Es vēlēs norādīt, ka komisija turpinās atbalstīt uh, galveno haizivis sugu konservācijas statusa izsekošanu, tā lai varētu ieviest pārvaldības pasākumus haizivīm gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Mēs arī turpināsim veicināt haizivis puru apgriešanas aizliegumu visā pasaulē, un mēs vēlamies nodrošināt, lai tirzniecība nekaitētu haizivju sugu saglabāšanai. Paldies! Thank you! Paldies! Žaņikas kundzei, un tagad došu vārdu deputātiem. Esmu saņēmusi lūgumu no Dušman kunga, tāpat arī redzu, ka ir citi deputāti, kas pieteicās runāt. Lielas paldies, priekšādātā. Patiešām žēl, ka lūgumaks iesniedzējs nevarēja šodien būt klāt. Apmēram 70 miljonu uh, haizivju katru gadu ilgtspējīgi tiek nogalinātas, un uh, tās arī dzīvo briesmīgos apstākļos uh, savā dzīves laikā. Galvenokārt uh, mak, um, zvejniekiem ir uh, vajadzīgas spuras. Ļoti bieži vēl dzīvi dzīvnieki tiek uh, iemesti atpakaļ jūrā, kur tiem ir jāmirst lielās mokās. Vides uh, aizsardzības priekšraksti vēršas pret šādu praksi. Mēs redzam, ka haizivju sugas eh, izmirst, bet, eh, diemžēl, ātrs regulējums netiek nodrošināts. Mēs eh, redzam, ka mūsu patēriņš noved pie dzīvnieku sugu skaita samazināšanās. Indija Un Ķīna it kā esot haizivu produktu vislielākās patērētājas, bet tas ir nepareizi. Arī vairākas Eiropas Savienības valstis atbalsta šāda veidā nežēlīgu zvejniecību ar saviem mm, patēriņa, ar savām patēriņa tendencēm. Mums vajadzētu eh, vērsties pret šāda, šādu veidu rīcību. Eiropas Savienībai vajadzētu kļūt par piemēru, tā vajadzētu uzņemties lielāku atbildību uh, dzīvnieku labturības jomā. Tāpēc es gribētu aicināt atstāt šo lūgumrakstu atvērtu. Paldies! Thank you. Thank. Uh, Mrs. Evi, please. Lielas paldies! Eve kundzei! Paldies, priekšādātāji! Es eh, pilnībā piekrītu mūsu kolēģim Martinam, jo es eh, uzskatu, ka tas ir patiešām eh, šokējoši, ka haizivīm tiek apgrieztas spūras kuras vēlāk tiek izmantotas zupas vārīšanai, un dzīvnieks vienkārši tiek iemests atpakaļ jūrā, kur viņam ir jāmirst ilgā nokošā nāvē. Tāpat arī statistika runā pati par sevi. Mēs rādzām, cik daudz dzīvnieku tiek nogalināts katru gadu. Tie ir 11 tūkstoši dzīvnieku katru stundu, un šie nogalinātie dzīvnieki tiek izmantoti vai nu no pārtikā, vai arī citiem mērķiem. Mēs redzam, ka ir vairākas sugas, kas pavisam drīz jau būs izmirušas. Uh, Komisija ir nākusi klajā ar dažādām iniciatīvām, ko tā vēlas īstenot nākotnē, bet es uzskatu, ka šo lūgumrakstu vajadzētu atstāt atvērtu. Mums vajadzētu sekot līdzi tam, cik efektīvi notiks rīcība šajā jomā. Es personīgi vēlētos ieviest aizliegumu šāda veida dzīvnieku zvejošanai un uh, produktu tirzniecībai. Es uzskatu, ka būtu ļoti noderīgi, ja logumraksts paliktu atvērts. Tas ļautu mums ieviest daudz vairāk uh, un striktākas kontrolas. Tas ļautu mums arī nodrošināt uh, ciešāku kontroli pār marķējumu. Tātad vēlreiz atkārtoju, ka vēlos, lai šis logumraksts paliktu atvērts. To vajadzētu nosūtīt arī uh, zivsēmniecības un vides uh, komitejām. Uh, un šādā veidā mēs varētu arī nodrošināt eh, labākus dzīvnieku labturības standartus. Paldies, Javī kundzei! Neviens vairs nevēlas izteikties. Tā kā abi lūgumrakstu komitejas deputāti, kas izteicās, aicināja lūgumrakstu neslēgt. Sākotnējais priekšlikums bija šo lūgumrakstu slēgt, jo esam saņēmuši visaptverošu un detalizētu atbildi no komisijas, bet cik tā sapratu, mm, tad šī atbilde nebija gala vis, gana visaptveroša, jo deputāti tomēr iebilst. Tas nozīmē, ka jums vajadzētu vairāk strādāt pie šī jautājuma cauradzamības. Vajadzētu sniegt eh, plašāku un pārliecinošāku informāciju. Vajadzētu patiešām saprast, vai haizivis netiek apdraudētas. Domāju, ka mums ir jāpieņem lēmums atstāt šo lūgumrakstu atvērtu un jālūdzu komisiju rīkoties. Iebildumu nav? Tagad 32. Eh, punkts. Priekšsādātāji ir atpakaļ. Lūdzu. Varat turpināt. Estamos a 32, ¿no? Buenas tardes. Labdien! Tagad skatīsim 32. darba kārtības punktu, un tas ir lūgumraksts 354, čērsvietē 2019. To ir iesniedzi Žoan Zimonet Punts, Spānijas pilsonis Balāro jauno lauksaimnieku asociācijas vārdā, un te ir runa par īpašās aizsardzības zonu putniem paplašināšanu Balāru salās. Dosim vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem un uh, Vispirms viņam tiek atvēlētas 5 minūtes, vēlāk izteiksies komisijas pārstāvji, un tad jums vēl būs 2 minūtes eh, no noslēguma vārdiem. Lūdzu, vārds jums uz 5 minūtēm. Ahora sí. Gracias, presidenta, miembros del, del Parlamento, de la Comisión. Desde Asaja Baleares no estamos en contra de ninguna manera Balēru salās mēs um, neesam pret putnu aizsardzību. Mēs uh, saprotam, cik uh, ļoti nozīmīgi ir putni kontinenta biedaudzveidībā, bet uh, um, ir ļoti maz lauksaimnieku Eiropas Savienībā, kas vēlētos krist par upuri šāda veida rīcībai. Mēs jau saprotam, ka šajās zonās ir vajadzīga arī lauksaimniecīskā darbība. Lauksaimniecība izmanto jaunu infrastruktūru, tāpat arī tiek izmantoti uh, citi kultūra augi un tiek izmantoti arī uh, attīrītie kanalizācijas ūdeņi laistīšanai. mēs redzam, ka nopelnītais lauksaimniecībā neļauj nomainīties paudzēm, un šī problēma jo izteikti ir Majorkā. Mēs redzam, ka šāda veida zonas nekādā veidā nedod labumu lauksaimniekiem, kas strādā šajās teritorijās. Tieši tāpēc mēs uzskatām, ka šādu jaunu putnu aizsardzības zonu reģistrēšanai uh, vajadzētu būt argumentētai un vajadzētu pilnībā uh, nodrošināt, lai tas patiešām ir vajadzīgs. 2017. gadā sāka izziņot par jaunām putnu aizsardzības zonām, tā skaitā arī lauksaimniecības zemē. Agrāk šādas zonas bija mežos, kalnos uh, vai pie jūras, kur mm, fiziska apstākļa dēļ lauksaimniecisku darbību nevar veikt. Vides aizsardzības iestādes bija sagatavojušas ziņojumus, un nebija nekādu dokumentu, nekādu zinātnisku pierādījumu par to, kas, ka putni patiešām tiktu aizsargāti šajās teritorijās. Uh, bija atsaucas tikai uz putnu vērošanu, eh, tikai runāts par dažādu eh, vadlīniju sagatavošanu putnu vērotājiem, un, eh, piemēram, tika runāts par to, ka ir ērgļi, kas līgsto tuvu kādai no šīm putnu aizsardzības zonām un publikācijās nebija zinātnieku vārdu. Tāpat tika pieminēti. Que el águila perdicera no es una de las aves que... Tika pieminētas, piemēram, paipalas, kas arī kā esot jāaizsargā, bet tā nav aizsargājuma suga. Šķiet, ka nav vienādu noteikumu, kas attiektos uz putnu aizsardzības zonu izveidi. Nav nekāda pamatojuma, kā, kāpēc šīs robežas ir noteiktas tieši šādā veidā. Vairākas asociācijas ir lūgušas nodrošināt plašāku dokumentāciju tieši tāpat, kā to pašlaik daru es. Tiek norādīts arī, ka nav nekādas argumentācijas, kāpēc šīs jaunās uh, aizsardzības zonas vajadzētu izveidot. Mēs prasījām jaunus tehniskus ziņojumus, bet tie netika nodrošināti. Vienīgais uh, papildu dokuments, kas tika iesniegts, uh, nāca no tā paša autora kā iepriekšējais, un papildu dokumenti sabiedrībai netika nodrošināti. Tāpēc beigās šo dosjē apstiprināja Balēru valdība 2019. gada janvārī. Ir eh, parādījušās vairākas jaunas aizsargājumas putnu sugas, kamēr citas ir pazudušas. Tieši tāpēc mūsu mm, federācija vērsās pret šo eh, vienošanos, kas mūsuprāt nav akceptējama. Tāpat arī esam sagatavojuši lūgumu un prasām arī, lai biologi, eh, putnu speciālisti sagatavotu ziņojumus Mums ir jāsaprot, ka valdības sagatavotā dokumentācija bija nepietiekama. Mēs gribētu, lai Baleāru valdība likvidētu pašreizējās putnu aizsardzības zonas un lai tiktu sagatavoti visi tehniskie ziņojumi. Varbūt jūs varētu izteikties lēnāk. Vai man kaut kas būtu jāatkārto? Nē. Tieši tāpēc mēs aicinām, lai Balāru valdība uh, likvidētu šīs eh, putnu aizsardzības zonas un veiktu visus bioloģiskos un zinātniskos eh, pētījumus, kas eh, pierādītu, ka šīs zonas patiešām ļaus aizsargāt sugas, kas ir aizsargājamas. Galu galā mums ir jāsaprot, ka uh, administrācija šeit nav sniegusi visu vajadzīgo argumentāciju. Mēs aicinām lūgumrakstu komiteju atstāt šo lūgumrakstu atvērtu un pieprasīt no Balēru valdības visu tehnisko un zinātnisko dokumentāciju. Mm, tā ir pieejama eh, šajā dosjē, un mums ir jāsaprot, vai šī dokumentācija patiešām attaisno jaunu putnu aizsardzības zonu izveidi. Tāpat arī vēlētos, lai lūgumraksts komiteja dotos uz Balēru salām, lai izvērtētu situāciju uz vietas. Mēs uzskatām, ka šādu zonu izveidei ir jābūt zinātniski uh, pamatotai. Pretējā gadījumā mēs uh, apmānām paši sevi, un pilsoņi vēl vairāk neusticas institūcijām. Lielas paldies, liels paldies par to, ka esat ieradies uz mūsu sanāksmi. Tagad uh, dosim vārdu Eiropas komisijai. Šajā gadījumā tā ir Lucija Iglesijas Blanko no NV ģenerāldirektorāta. Nē, Luisa Samarēlī tomēr. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšādātāji! Tātad eh, lūgumraksts tika sagatavots 2019. Eh, gada oktobrī, un mēs eh, tikko arī dzirdējām, kāds ir tā saturs no lūgumraksta iesniedzēja. 2019. gadā komisija atbildēja un norādīja, ka balstoties uz iesniegto informāciju nav uh, pierādījumu par to, ka uh, putnu aizsardzības zonu izveide neatbilstu kritērijiem šādu zonu izveidē putnu aizsardzībai. Tātad galvenie kritēriji ir izvēlēties visatbilstošākās teritorijas, lai saglabātu putnu sugas, kas ir uzskaitītas pirmajā pielikumā, tāpat arī migrējošus putnus. Un šajās teritorijās ir jāievēro īpaši konservācijas pasākumi. Eiropas tiesa ir paskaidrojusi, ka aizsardzības zonu robežas ir jānosaka balstoties tikai uz ornitoloģijas kritērijiem. Kā jau es minēju, nav nekādu pierādīju tam, ka šīs zonas Balēru salās neizpildītu šos kritērijus. Piemēram, vairākas šīs jaunās zonas ir ļoti svarīgas um, Amerikas grifām. Un uh, šīs putnas tiek aizsargātas saskaņā ar programmu LIFE. Baleāru salas ir apņēmušās klasificēt šīs zonas un pat paplašināt jau esošās zonas, ņemot vērā projekta LIFE prasības. Lūgumraksta iesniedzējs pauž bāžas par ierobežojumiem, ko līdz ar to izjūta lauksaimniecība un mežsaimniecība. Komisija uzskata, ka Valdības pieņemtais dokuments šo zonu noteikšanai neietvēra nekādus ierobežojumus tradicionālai šīs teritorijas izmantošanai. Šī vienošanās pat pārēdz saglabāt esošās un tradicionālās lauksaimniecības darbības. Tāpat arī tiek norādīts, ka nekādā veidā nedrīkstētu ierobežot šo teritoriju ekonomisku un izmantošanu, izmantošanu atpūtas nolūkos. Tāpat arī eh, šeit netiek uzlikti nekādi papildi ierobežojumi lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Tiek eh, prasīts, lai šī attīstība atbilstu sugu un dzīvotņu aizsardzībai. Komisija tāpat arī atzīmē, ka Eiropas eh, lauksaimniecības fonds lauku attīstībai uh, var ļaut finansiāli atbalstīt Natūra 2000 zonu izmantošanu. Tātad te ir runa par dažādām ekosistēmām, kas ir veltītas lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Tāpat arī var paredzēt kompensāciju par ekonomiskiem zaudējumiem, kas izriet no Natura 2000 pasākumiem. Šo kompensāciju var izmaksāt balstoties uz nacionāliem lēmumiem Um, par lauku attīstības fonda līdzekļu izlietojumu. Komisija tāpat arī atzīmē, ka Spānijas varas iestādes nosūtīja informāciju par šīm jaunajām aizsardzības zonām un par divu esošo zonu paplašināšanu savā pēdējā pieteikumā aktualizēt Natura 2000 datu bāzi 2019. gada decembrī. Un šajos datos ir iekļauta informācija par sugām un populācijas vietas, un tas eh, tiks publicēts tuvākajās nedēļās. Natura 2000 review izdevumā, kas būs pieejams visai sabiedrībai. Komisija arī ņem vērā, ka 20. janvārī, tas ir vakar, mēs saņēmām ziņojumu ar vairāk nekā simts lapām. Šo ziņojumu mēs izskatīsim tuvākajās nedēļās. Komisija arī vēlētos atgādināt, ka nacionālās iestādes var pieņemt lēmumu noteikt šīs aizsargātās zonas, kas būtu daudz plašākas nekā noteikts eh, Eiropas Savienības tiesību aktos, lai papildinātu Natura 2000 tīklu. Tas ļoti bieži arī tiek darīts, un dalību valstīm ir visas tiesības šādā veidā rīkoties. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Straskundzei. Paldies, priekšādātāji. Pirmkārtām es vēlējos pateikties logumrakstiesniedzējam, kurš pārstāv jauno lauksaimnieku asociāciju Balēru salās. Es nepiekrītu komisijai. Komisija norāda, ka uh, procedūra jaunas zonas pieteikšanai ir korekta, taču šīs astoņas jaunās aizsardzības zonas Majorkas centrā uh, ir eh, tikušas izziņotas neveicot nec tehniskus, nec zinātniskus, nec ornitoloģiskus pētījumus, kas ļautu argumentēt šādu zonu izveidi. Tāpat arī nepiekrītu komisijai, eh, tāpēc, ka komisija norāda, ka lauksaimniskā darbība netiek ierobežota. Eh, tā tiek ierobežota tāpēc, ka jaunie lauksaimnieki vairs nevar šeit eh, iegūt pietiekumus ienākumus, un tāpēc eh, šīs eh, lauksaimnieciskās darbības vienkārši tiek pamestas. Mums ir jāņem vērā, ka lauksaimniecība ir ļoti būtiska šajā teritorijā, un mēs varam redzēt, ka, ja tiek izziņota šāda aizsardzības zona, tad uh, nevar gūt pietiekamus ienākumus no šīs lauksaimnieciskās darbības. Es eh, gribētu aicināt komitejas priekšādātāju atstāt šo lūgumrakstu atvērtu. Eh, varē, vajadzētu pieprasīt arī no varas iestādēm visus piemos dokumentus. Komisija jau norādīja, ka ir saņemts ziņojums uz simts lapām, tas noteikti ir jāizpēta. Tāpat arī ir jāpaskatās, vai ir pietiekama argumentācija. Varbūt tā ir bijusi tikai kāda kaprīze, Varbūt te ir runa par uh, politisku jautājumu, nevis par zinātnisku. Varbūt uh, tas bija vajadzīgs kādam konsultantam vai kādam politiķim. Tāpat arī vēlos norādīt, ka lūgumraksta iesniedzējs ir pieprasījis braucienu uz uh, šo valsti. Es saprotu, ka šādus lēmumus pieņem koordinātori, bet ir jāsaprot, ka Šī eh, federācija pārstāv lauksaimniekus, bet eh, Balēru salas nav tikai turisma galamērķis. Turisti brauc uz Balēru salām tāpēc, ka lauksaimnieki labi rūpējas par šo zonu. Turpināsim lūgt vairāk informācijas. Mums ir eh, jāpaskatās, kāda šī situācija attīstīsies, un mums ir vajadzīgi visi zinātniskie un te tehniskie dokumenti. Svalakova kungs. Paldies, priekšādātāji! Es vēlējos atbalstīt savu kolēģi, tāpēc, ka mēs saskaramies ar tieši tādām pašām problēmām Bulgārijā attiecībā uz Natūra 2000. Tā ir milzīga problēma. NVO nāk klajā ar priekšlikumiem, valdība tos apstiprina, un Īsnībā šeit nav neviena argumenta, kāpēc tas būtu jādara. Es nezinu, kāpēc um, konkrēti pilsot, pilsētu rajoni ir iekļauti Natūra 2000 programmā. Nesaprotu, kāpēc tas tiek darīts. kāds vienkārši nolēmja noteikt šīs robežas Natūra 2000 aizsardzības zonā, vispār nezinot, kas uz vietas darās. Es vēlētos, lai lūgumraksts paliktu atvērts. Liels paldies, Salīvas kungs! Savu man dišu informāciju bieži immērī. Es eh, nāsmu īsti labi informēts par šo situāciju, nevaru šeit eh, teikt, ka komisijai nebūtu taisnība un ka šī teritorija nebūtu jāpasludina par aizsardzības zonu, bet es uzskatu, ka svarīgi noteikti būtu saglabāt līdzsvaru. Mēs uzklausījām lūgumaks tiesniedzēju. Mēs rādzām, ka ir teritorijas, kas tiek izmantotas lauksaimniecībai. Tagad Dažas no šīm teritorijām ir izziņotas par aizsardzības zonām. Uzskatu, ka svarīgi būtu panākt līdzsvaru. Šajās eh, teritorijās ir jāņem vērā dažādas intereses. Komisija ir veikusi pati savu izvērtējumu. Mēs redzam, ka Ir pierādījumi, ka šī aizsardzības zona tika pasludināta par tādu saskaņā ar Eiropas direktīvu. Mums, kā komitejai, ir sarežģīti izlemt, vai tā ir bijis vai nē. Komisija norāda, ka noteikti ir bijuši dažādi zinātniski pierādījumi, un ka līdz šim šai zonai netika nodrošināts vajadzīgs aizsardzības līmenis. Jebkurā gadījumā uzskatu, ka šo lūgumrakstu vajadzētu atstāt atvērtu. Lielas paldies! Tā kā neviens vairs nevēlas izteikties no komisijas, no komitejas, dosim vārdu tagad lūgumas tiesniedzējiem noslēguma vārdiem divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Es patiešām atvainojos par to, ka tik vēl nosūtīju šo pēdējo informāciju. Mēs eh, to nosūtījām tad, kad paši to saņēmām. Tātad ornitoloģiskie kriteriji ir paši svarīgākie. Es eh, gribētu, lai jūs iepazītos ar visu šo failu. Jums ir eh, jāpaskatās, kādā veidā to visu apstiprināja Baleāru valdība. Te nav runa par ornitoloģiskiem kritērijiem, tie ir runa tikai par uh, turistu vajadzībām, un tieši tāpēc arī tiek izveidota šīs aizsardzības zonas. Projekts Life netiek izmantots šajās zonās. Te ir runa par pilnīgi citām sugām. Es profesionāli nodarbojos ar lauksaimniecību, un Tas nozīmē dzīvot nabadzībā un dzīvot no subsīdijām. Jūs tikko pieminējāt šīs slavenās eh, lauku attīstības um, kompensācijas. Balēru salās tās nekad netiek izmaksātas. Vēlējos arī norādīt, ka Balēru salās uh, procentuāli ir visa vairāk Natura 2000 zonu visā Eiropā, un šeit nav pilnīgi nekāda pamatojuma paplašināt šīs zonas. Mēs jau esam uz robežas. Ja mēs eh, pieņemam kaut ko jaunu, tad ir jābūt pamatojumam. Pretējā gadījumā sabiedrība vairs neticēs administrācijai. Uh, Tieši tāpēc es gribētu aicināt, lai šis lūgumraksts paliktu atvērts. Mums vajadzētu izpētīt šo tematu un vajadzētu izvērtēt, vai patiešām pastāv šādi ornitoloģiski kritēriju. Vēlreiz atkārtošu, ka mēs neesam pret šīm dabas aizsardzības zonām, bet tām ir jābūt pamatotām, un pēc tam arī strādāsim pie šīs konservācijas. Mums nevajadzētu šeit pakļauties kaprīzēm. Liels paldies! Mēs eh, uzklausījām lūgumrakstu iesniedzēju, uzklausījām arī komisiju. Uh, Uzklausījām arī komitejas deputātus un mēs saprotam, ka lūgumaks iesniedzējs nav pret eh, šīm aizsardzības zonām kā tādām. Viņš vienkārši vēršas pret eh, procedūru, pret to, kā šī, šīs zonas tiek apstiprinātas eh, viņa reģionā. Mans priekšlikums būtu atstāt šo lūgumrakstu atvērtu, tāpat arī mēs gribētu iepazīties ar šo informāciju, kas eh, tika iesniegta novēloti. Mēs, protams, varam saprast, ka šīs procedūras ir sarežģītas, un eh, tagad šī informācija ir saņemta. Mēs vēlētos, lai komisija ar to iepazītos, un tāpat arī mēs vēlētos eh, saņemt šo ziņojumu no komisijas kas eh, tika pieminēts tātad eh, ziņojums uz simts lapām. Kā mēs saprotam, tad eh, galvenais, kas trūkst, ir informācija. Eiropas parlaments vienmēr iestājas par caurdzamību, tieši tāpēc mēs gribētu aicināt reģionālajai valdībai, Balēru savu valdībai, mums sniegt visu uh, informāciju, lai mēs varētu saprast, kādā veidā šī aizsardzības zona tika apstiprināta. Un tad arī mēs skatīsimies, kā rīkoties attiecībā uz šo lūgumrakstu. Liels paldies, liels paldies lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka viņš bija ieradies uz šo sanāksmi. Pilnīgi skaidrs, ka lūgumrakstu komiteja ir kontaktpunkts starp Eiropas Savienības pilsoņiem un institūcijām. Tagad nākamais darba kārtības punkts, 33. Lūgumraksts 231 šērsvītra 2019. To iesniedz Rafēls Sančes Bojero, Spānijas pilsonis. Viņš to iesniedz eh, Vifa vārdā, un te ir runa par eh, kompensācijām eh, cietušajiem Forum Filatēlikā un Afinsa krāpšanas gadījumā. Lūgumraksts iesniedzējiem ir piecas minūtes atvēlētas, vai izteiksies eh, divi cilvēki vai viens. Jums kopā ir atvēlētas piecas minūtes, un pēc tam noslēgumā jums vēlreiz būs iespēja izteikties divas minūtes. Jūs varat sadalīt šo laiku, kā vēlties, bet tā tad sākumā piecas minūtes, un pēc tam izteiksies eh, komisija un komitejas deputāti. Paldies, lūdzu jums tagad vārds. Gracias, senora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es uh, esmu šeit, lai sūdzētos par to, ka netiek nodrošināta patērētāja aizsardzība. Runa par Spānijas, Francijas uh, un uh, Portugāles pilsoņu tiesību nenodrošināšanu. Eh, šī eh, sistēma darbojās eh, labi 30 gadus, legāli tika pirktas un pārdotas pastmarkas, viss notika atklāti par to zināja visas Spānijas varas iestādes, Spānijas centrālā banka un citas. Un mēs uzticējāmies viņiem. Uh, un 2000. gada paziņojumā ekonomikas ministrija uh, norādīja, ka Anvifa nodrošina ne tikai veiksmīgu darbību, bet ir arī garantē, garantijas, ka nenotiek krāpšana. Bet pēc tam notika kratīšana šajos uzņēmumos, to veica bruņoti policisti, un pēc tam šie uzņēmumi tika slēgti balstoties uz Eiropas Savienības tiesību normām par to, ka netiek nodrošināts patērētāju tiesības. Netika veikti efektīvi uh, atturoši pasākumi saskaņā ar uh, tiesību aktiem, un tas uh, tā rezultātā investoriem radās vēl lielāki zaudējumi. Viņš saka, Lūkiem, diemžēl, nav pieejams uh, lūguma raksta autora lasītais uh, dokuments. Tātad uh, šie uzņēmumi tika apsūdzēti, ka tie rīkojušies kā bankas, un tas nozīmē, ka kontrolas uh, institūcijām būtu bijusi jāveic kontrole un uzraudzība saskaņā ar uh, atbilstošajām likuma normām saskaņā ar MIFIDS attiecīgo pantu. Un tas nozīmē, ka patērētāji kādā dagu, dalību valstī netiek pasargāti pret krāpšanu saskaņā ar Eiropas līgumu par Eiropas Savienības darbību dalību valstīm ir jāveic šādi pasākumi, lai garantētu dalību valstu un to pilsoņu finanšia, finansiālo interešu aizsardzību. Bet eh, šī prasība netika ievērota kad Spānijas valsts veica minētos pasākumus tādējādi nodarot e, ievērojamu kaitējumu investoriem. Tādēļ Spānijas valdībai ir jāizmaksā mums kompensācija par nodarīto kaitējumu. Vienīgā mūsu kļūda bija tā, ka mēs uzticējāmies varas iestādēm un minētajām tiesību aktu normām, kuras patiesībā netiek īstenotas. Eiropas Savienībai mūs kā patērētājs ir jāaizsarga. Un likumdošana ir jāīsteno, tās ir jānodrošina un jāsniedz kompensācija patērētājiem, ja to tiesības netiek ievērots. Un tādēļ mēs vēršamies pie Eiropas komisijas izvērtēt šo situāciju un panākt to, ka uh, tiek izmaksāta kompensācija. Tāpat mēs arī aicinām Eiropas parlamentu vērsties pie atbildīgajām Spānijas iestādēm, prasot informāciju par to, kā šāda situācija varēja izveidoties, ka 30 gadu šāda sistēma pastāvēja, bet pēc tam nekas netiek darīts, lai izmaksātu kompensāciju patērētājiem, kuri ir cietuši un gaida šo kompensāciju jau daudzus gadus. Lielas paldies, saka priekšsēdētāja. Jūs runājāt 5,5 minūtes. Dāmas un kungi, var šķist, ka šis ir pēdējais mēģinājums atgūt zaudēto naudu, bet tā tas nav. Mēs jau 14 gadus cenšamies uh, atgūt uh, zaudētos līdzekļus, un uh, valsts uh, ir pieļāvusi nolaidību daudzos gadījumos, uh, un arī uh, politiķi ir bijuši gļēvi, un arī augstākās tiesas lēmums mm, nenoveda pie tā, ka politiķi un citas atbildīgās personas būtu darījuši tas, kas būtu jādara, lai novērstu uh, šādu situāciju, un Spānijas valsts uh, noliedz, ka tā būtu atbildīga par šādu situāciju. Mēs vēlamies vienkārši noskaidrot situāciju, vēlamies noskaidrot, kādas ir iespējas un arī eh, saņemt atbilstošu kompensāciju. Bet patiesībā eh, mēs to nevaram nodrošināt, jo 500 tūkstoši eh, investori ir zaudējuši savus līdzekļus, jo viņi uzticējās šiem firmām, kam uzticējās Spānijas uh, valsts, un tātad tā ir Spānijas valsts atbildība, ka šāda situācija ir izveidojusies. Viņi neveica nekādus pasākumus, lai nodrošinātu patērētu aizsardzību, kādēļ toreiz Spānijas valsts vai valdība nerīkojās. Tāpat netika piemērotas visas Eiropas Savienības tiesību uh, normas, eh, kuru mērķis ir novērst šādas situācijas izveidošanos. Mēs nesam investori, mēs esam uh, noguldītāji, mēs esam visu mūžu krājuši naudu, un tagad šī nauda ir zaudēta. Ir ir pat bijuši arī pašnāvību gadījumi, un tādēļ mēs vēršamies pie lūguma rakstu komitejas, lai kaut kas tiktu darīts un lai dalību valsts uzņemtos savu atbildības daļu, nodrošinot to, ka visā Eiropas Savienībā ir nodrošināts vienāds pat tērētāju tiesību aizsardzības līmenis. Paldies, ak, priekšstādātāji. Tagad vārds komisijas pārstāvim Nikes Šatokungs. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti, uh, godātie uh, lūguma raksta autori. Mēs jau esam piedalījušies uh, vairāku lūgumu rakstu uh, izskatīšanā. Ja jūs jau norādījāt, ka augstākās tiesas krimināla palāta, krimināla lietu palāta 2017. gadā uh, pieņēma nolēmumu, norādot, ka šis jautājums attiec uz starptautisko tiesību jomu, bet kā mēs norādījām, Uh, Anvifa un uh, Filatēlika uh, darbību nebija atļāvusi um, vērtspapīra tirgus komiteja un uz šo firmu darbību neatiecas MIFID, jo netiek tirgoti finanšu instrumenti. Un arī 2017. gada uh, tiesas nolēmums nemaina mūsu interpretāciju. Kredīta uh, institūcijas un investīciju firmas uh, nodrošina tādus pakalpojumus kā uh, uzdevumu, uh, klientu uzdevumu izpilde un uh, tālāk no likumdošana un ka tas attiec uz finanšu instrumentiem tādiem kā akcijas, vērtspapīri, naudas tirgus instrumenti un uh, MIFID uh, pirmā pielikuma C sadaļā ir norādīts izsmeļošo finanšu instrumentu saraksts. Savukārt eh, pastmarkas nav iekļautas šajā sarakstā un tie nav finanšu instrumenti un MIFID direktīvas nodrošinātā aizsardzība neatiecas līdz ar to uz pasmārku tirzniecību. Ja, eh, un šī kompensācija attiec uz uh, investīciju firmām un bankām, ja tās nespēja atdot uh, klientu aktīvus. Tātad tas atkal neatiec uz šo lietu. Tālāk uh, uh tiesas process, kas ir uzsāks pret šiem uh, abiem uzņēmiem Spānijā, uh, par to mēs nevaram izteikt komentārus, ko Eiropas komisija. Paldies! Paldies! Tagad vārds Esteras kundzei. Vispirms es gribu teikt, ka aug, augstu vērtēju to faktu, ka FIFA ir iesniegusi šo lūgumu rakstu. Ir runa par tūkstošiem cilvēku, kur ir zaudējuši naudu, ieguldot šajos divos uzņēmumos, kuri nodarbojās ar pastmarku pirkšanu un pārdošanu. Lūgumrakstu komiteja ir tā, kas atrodas vistuvāk pilsoņiem, un ja pilsoņi nevar eh, rast nekādus citus risinājumus, kā nodrošināt savu pamatiesību aizstāv savā dalību valstī, tad viņi vēršas lūgumrakstu komitejā kā jau ir norādīts, dažādas tiesas, dažāda līmeņa tiesas ir pieņēmušas pretrunīgus nolēmumus. Šai lietā ir uh, cietuši tūkstošiem cilvēku, tas nodara kaitējumu arī viņu veselībai, šo patērētāju tiesības ir pārkāptas, un tādēļ viņi vēršas pie mums, lūdzot palīdzību, lai nodrošinātu tiesību aizsardzību. Mēs uh, varam paust savu viedokli, uh, mūsu lēmumi varbūt nav saistoši, bet varam tomēr rosināt dalību valstis pārdomāt par šo situāciju, rīkoties, un mēs varam vērsties arī pie Spānijas varas iestādēm, lai tās izvērtētu notikušo un uh, izvērtētu arī vai uh, tiesībā sardzības iestādes uh, ir darījušas visu nepieciešamo un tādēļ uh, aicinu neslēgt šo lūgumu rakstu, sagaidīt atbildi no Spānijas varas iestādēm un uh, arī padomāt par uh, iespējamo kompensācijas nodrošināšanu un tiesību aizsardzību. Paldies, paldies lūgumu rakstu autoriem par uh, to, ka jūs personiski mūs iepazīstinājāt ar šo lūgumrakstu. Mana kolēģi patiesībā vēlējās uzstāties par šo jautājumu, bet tagad es uzstājos viņas vārdā un uh, arī uh, Tātad informācija ir tāda, ka tūkstošiem Eiropas Savienības pilsoņu ir zaudējuši naudu. Šie uzņēmumi Forum, forum Filatēlika un Afinza rīkojās eh, pēc eh, piramīdas schēmas. Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju pusmiljons cilvēku ir cietuši no šīs krāpšanas Protams, ir pilnīgi pamatot prasīt kompensāciju, un komisija ir atbildīga par eh, to, lai eh, tiktu ievērots patērētāju tiesības Eiropas Sanībā, un es arī ierosinu neslēgt šo lūgumu rakstu. Tagad Kaņas kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji! pilsoņi uztica valstī un valdībai uh, tiesības vai pienākumu uzraudzīt uh, uzņēmumu darbību un liku, nodrošināt to, lai tiktu ievērota likuma. Un šajā gadījumā tik liels skaits pilsoņu ir cietuši Un šī situācija pastāv jau gadiem ilgi, un mēs arī esmu ticies ar cietušajiem. Un uh, tiešām grūti saprast, kāpēc uz pilsoņu tiesības netiek aizsargātas. Ja uzņēmums kaut ko pārdod kā investīcijas, kaut gan tās nav investīcijas, un tas uh, tiek pieļauts. Es zinu, kā darbojās šis uh, fórums Filatēlika. Viņi arī finansēja basketbola komandu, un uh, šis uzņēmums darbojās visu acu priekšā. Es uh, gribu teikt, ka pat valsts pārstāvi tur strādā strādāja. Un kad radās šī problēma, tad visi uh, at, atkritījās no atbildības un teica, ka tas nebija pakļauts uh, valsts kontrolēji. Bet es gribu teikt, ka Spānijā un citās Eiropas Savienības dalību valstīs septiņus miljārdus eiro finanšu uzņēmumi ir piesavinājušies, un šeit ir uh, runa pat ne par valsts uh, publiskiem līdzekļiem, bet par investoru naudu, noguldītāju naudu, un puse ir vispār no šiem cilvēkiem uh, zaudējuši visu, un runa šeit ir nevis par septiņiem, bet septiņdesmit miljārdiem eiro un to patiesībā netika īstenota nekāda kontrole. Un kas notika tālāk? Bankas saņēma palīdzību, bet uh, ne, uh, pilsoņiem neviens nepalīdzēja, bet bankas saņēma 70 miljārdus eiro, tās tika glābtas bet runa ir pēc tam par 40 miljoniem pilsoņu, kas ir cietuši šādā situācijā. Mums ir jāaizstāv pilsoņu intereses un jāvadās ne tikai no likuma burta, bet arī gara. Jo pretējā gadījumā eh, tas viss atstās nopietnas sekas, un mums jāpatur šis lūguma raksts atvērts. Tagad Slavako kungam vārds. Jā, es pilnīgi piekrītu kolēģiem, kur runāja pirms mums, tikai gribēju piebilst, ka ir runa par 459 tūkstošiem Spānijas, Portugāles un Francijas pilsoņu. Un šie cilvēki pie mums vēršas nevis uh, naudas dēļ, bet viņi grib panākt taisnu tiesu. Viņi eh, cīnās par taisnību. Un, eh, manuprāt, Spānijas, Spānija ir pieļāvusi rupjas kļūdas šajā lietā, un nebija pieļaujams, ka div, šie divi uzņēmumi darbojās piln, bez jebkādas kontroles, un tādēļ ir jārod iespējas uh, izmaksāt kompensāciju uh, šīm personām vai vismaz saņemt to naudu, kas viņiem pienāks saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Un, protams, jāsaglabā šīs līgumraksts atvērts, Salīvas kundze. Jautājums tātad par finanšu aktīvu mm, pārdošanu, par finanšu darījumiem. Jā, reālā situācija ir tāda, ka patērētāji mūsu tirgu nav aizsargāti, un tādēļ Eiropas līmenī mums ir jāvirdas, jāvirzas uz priekšu, jāpieņem tiesību akti, lai nodrošinātu patērētāju tiesību labāku aizsardzību. Tomēr šādās situācijās uh, kad uh, cilvēku uzkrājumi ir zaudēti. Uh, šādas, šādi gadījumi notiek nika, tikai Spānijā, bet arī citās valstīs, arī manā valstī. Simtiem uh, cilvēku pastāv risks, ka viņi var zaudēt savu mūžu ietaupījumus un uh, ir jānoskaidro uh, fakti, uh, viss detalizēti jānoskaidro, tas vēl joprojām nav izdarīts, tad šo lūgumrakstu nedrīkstētu slēgt līdz brīdim, kad saņemsim papildu informāciju. Tāpat ir jāizdara papildu spiediens, lai nodrošinātu to, ka cietušie patērētāji saņemtu uh, atbilstošu kompensāciju. Paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamā runātāja. Es domāju, ka šajā konkrētajā gadījumā es, protams, saprotu, kādi ir uh, juridiskie argumenti, ko minēja komisijas pārstāvis. Uh, Bet mēs, kā politiķi, kā šīs komitejas locekļi, uzskatām, ka mums ir politisks un ētisks pienākums ņemot vērā nodarītā kaitējuma lielos apmērus. Šī krāpšana ir skārus tik daudzus cilvēkus, bet viņi, šie cilvēki ticēja, ka viņi viņu tiesības tiks aizsargātas un ka viņi varēs vērsties Eiropas līmenī, lai panāktu kaitējumu atlīdzību, un tagad viņi ir vīlušies. Un uh, mums ir jānodrošina uh, Uh, tiesība aizsardzība, un mums noteikti ir vajadzīga papildu informācija. Arī citās valstīs ir līdzīgas situācijas uh, notikušas, tā skaitā arī Grieķijā, kur ir ļoti daudz, uh, daudz cilvēki cietuši. Un es uzskatu, ka nevaram slēgt šo lūgumu rakstu šobrīd. Paldies! saka priekšsēdētāji. Tagad autoriem vēl ir divas minūtes noslēguma vārdiem. Jā, paldies deputātei, kura izteicās pēdējā par pausto atbalstu un gribu teikt, ka esam gatavi jums sniegt visu to informāciju, kas ir mūsu rīcībā, lai varētu virzīties uz priekš šīs lietas izskatīšanā un tāpat tika norādīts, ka šie uzņēmumi it kā neietilpa MIFID aptvērumā, bet tad uh, Spānijas centrālajai bankai būtu bijis jārīkojas un jāpanāk, ka mūsu tiesības tiek aizsargātas saskaņā ar augstākās tiesas nolēmumu bija šeit runa par noguldījumiem. To savā nolēmumā norāda augstākā tiesa. Tātad tā bija kredīta institūcija šajā gadījumā. Un un visas Spānijas valsts iestādes, visi varas atzari, gan likumdevēji, gan uh, izpildu vara, gan tiesu vara, visiem bija jārīkojas, lai nodrošinātu, ka likuma normas tiek uh, ievērotas. Un es tiešām ceru, ka uh, visi šie cietušie, pateicoties jums, tomēr uh, gūs uh, kompensāciju un viņu tiesības tiks nodrošinātas. Uh, priekšsēdētāji uzklausot uh, lūgumu raksta autorus un uh, apspriežot šo lūgumu rakstu, mēs uh, Tātad eh, ierosinām eh, saglabāt šo lūgumrakstu atvērtu un nosūtīt atbilstošu vēstuli Spānijas varas iestādēm, lai tiktu izvērtētas iespējas un veidi, kā uh, nodrošināt kompensācijas piešķiršanu tiem cilvēkiem, kuri ir cietuši šādus zaudējumus un kaitējumus. Tātad tā, nākamais lūgumraksts ir 939.2018 no Polijas. Tu iesniedz Andrzejs Halickis par Eiropas lā, kodeksu, uh, lai nodrošinātu labu administratīvo praksi. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu ierasties šodien šeit. Cik saprotam, tad Harlickī kungs uh, lūdz, lai uh, labas administratīvās prakses kodeks un standarti tiktu apstiprināti direktīvas veidā vai regulas veidā. Tie būtu saistoši dalībvalstīm īstenot labu administratīvo praksi komisija pilnībā saprot, cik svarīga ir laba administrācija un ir apņēmības pilna piemērot šos labus administrācijas princi principus atbilstoši tātad visiem uh, standartiem. Tāpat kā citas institūcijas. 2000. gadā komisija pieņēma savu labas administratīvās rīcības kodeksu personālam un attiecībām ar publiku. Tas ir vispārīgs kodeks, uzvedības rīcības kodeks, kas nav konkrētu sektoru saistīts. Specif sektoriem specifiskas normas nav izstrādāts. Un tas nodrošina, ka labas administrācijas principi tiek īstenot ikdienā un ka komisija pilda savu pienākumu kalpot Eiropas sabiedrībai. Jūs jau dažus no šiem principiem zināsiet, tajā skaitā, piemēram, ties, tiesiskums, samērīgums, uh, tiesības tapt uzklausītam un vienlīdzīga attieksme un diskriminācijas nepieļaušana. Kas attiecas uz īpašiem administratīvo procedūru aspektiem, kā piemēram finanšu pārvaldība, pieeja dokumentiem un datu aizsardzība, mums ir virkne ar regulām, kas pēc būtības izklāsta šīs pilsoņu tiesības attiecībā uz uh, Eiropas iestādēm. Tomēr ir būtiski svarīgi norādīt, ka šie, šīs normas, principi un praksa attiec tikai uz Eiropas Savienības administrāciju. Nacionālā administrācija nav Savienības kompetenču lokā, nav tiesiska pamata, kas būtu noteikts līgumā, Eiropas Savienības iestādēm pieņemt kodeksu vai Latvijas administratīvās uh, rīcības kodeksu, kas būtu piemērams nacionālā līmenī. Un šajā kontekstā Gribētu tikai konkretizēt, ka ir kāds pants, 197. līguma pants, kur tiek runāts par iespēju savienībai atbalstīt dalībvalstu centienus uzlabot administratīvo kapacitāti. Bet tikpat svarīgi ir uzsvērt arī, ka neviena dalībvalsts tai nav pienākums izmantot šo kodeksu un uh, ik viens pasākums šī panta ietveros nebūtu saistīts ar dalībvalstu likumu harmonizēšanu. Tā ir norma, kas ir saistīta tīri ar kapacitāti. Nobeigumā. Komisija uzskata, ka Eiropas Savienībai nav kompetences rīkoties, kā to lūdz um, lūgumrakstiesniedzējs. Paldies! Paldies! Vinte kungs, lūdzu. Jā, gribētu piekrist komisijas izvērtējumam. Daudziem no mums laba administratīvā prakse dalībvalstīs. Protams, tas ir svarīgs mērķis, tas ir labs mērķis. Arī paturot prātā pilsoņus un pārvaldību. Bet, ja mēs to padarīsim obligāti dalībvalstīs, tas nav līgumā noteikts. Tad es piekrītu. Nacionālo administrāciju organizēšana Eiropas Savienības līmenī tam nav tiesiska pamata, kas būtu līgumā nosprausts. Par komisijas pieeju atbalstīt kapacitātes veicināšanu. Jā, ļoti svarīgi. Ir arī finansiāli, finansiāls iespējas to darīt. Ļoti jauka, ka šāda iespēja ir. Varam par šo jautājumu runāt arī labās prakses apmaiņas kontekstā apmainoties starp iestādēm un dalībvalstīm, un tā varētu būt programma, ko attīstīt. Bet baidos, jā, ka obligāta direktīva vai likumdošana dalī, tātad Eiropas Savienībā nebūs iespējama. Bet tas būtu ļoti labi pilsoņiem. Man ļoti žēl, ka Andrēja Haličkī nav šodien ieradies, lai iestātos par savu lūgumu rakstu. Bet tā varētu būt laba ideja mēģināt apmainīties ar labo praksi, izveidot šādu satvaru komisijas ietvaros. Paldies! Thank you. Well... Paldies! Ir nedaudz problemātiski. Mums šķiet, ka mēs zinām, kas ir laba administrācija. Bet tā ir tālāk nekā tas, ko jūs minējāt. Dānijā mums ir uh, tā nu varbūt nevienmēr visos gadījumos ievērota, bet administratīva līmenī tā ir. Tātad šis uh, kalpošanas princips administrācijā, tas nozīmē, ka pilsonis vienmēr ir visu procesu centrā - caurskatāmība, reakcija, saprotama atbilde. Nav aizsardzības uh, um, ierēģiem, jāaizsargā ir pilsoņi, un tas ierēģņus padara labākus. Tātad šis kalpošanas princips kā centrālais. Un ļoti ilgi mēs runājam, mēs redzējām, ko tādu arī mūsu ikgada ziņojumā un ombuda ziņojumā. Tādēļ varbūt hartā tomēr tas ir. Hartā ir punkts. Zinu, ka harta nav piemērojama ja nav runa par konkrētu specifisku tiesību aktu. Tomēr nedaudz dīvaini mums Eiropas Savienībā ir ombuds, un tagad paļaujamies uz veco konvenciju. Iedomājieties, cik, so, cik sarežģīti to ir nodrošināt, ja mēs domājam par mm, pieeja dokumentiem grupām un, un visādiem citiem institucionāliem jautājumiem. Tādēļ vajadzētu mums iet nedaudz tālāk nekā vienkārši te sēdēt un uh, noraust asaru par to, ka nav tiesiskā pamata to īstenot. Es domāju, ka mēs visi zinām, ka tas mums palīdzētu arī cieņai pret sistēmu kopumā, ja šis kalpošanas princips būtu administrācijā. Arī mums ir problēmas, arī to vajadzētu īstenot uh, pie mums. Eiropas Savienībā to mēs varētu darīt, un tiklīdz to būsim paveikuši te, varam vērsties pie dalībvalstīm. Kāpēc ne? Kādi ir šēršļi? Es ļoti labi to zinu. Nav caurskatāmības, lai aizsargātu ierēģus. Bieži vien esmu šo argumentu dzirdējis. Un tas ir sākums daudzām nejaukām lietām administrācijām. Tātad sistēma, kas aizsargā ierēdni. Tad mēs patiesībā neaizsargām ierēdni, bet noteikti pretējs. Tad viņiem ir spiediens, tad viņus var piekukuļot un visas šīs pārējās nejaucības. Tādēļ neesmu īsti apmierināta ar atbildi. Es domāju, ka jūs sapratīsiet. Manuprāt, mums jāiet tālāk. Lai nodrošinātu labu administrāciju ar šo uh, dienesta, jeb kalpošanas principu kā galveno. Un tad Varam domāt varbūt par šo hartas punktu izmantošanu. Un teikt, varbūt sākam šeit vismaz Eiropas Savienībā. Nav tikai vadlīnijas. Ombuds, manuprāt, pirms vairākām uh, gadiem norādīja uz vadlīnijām. Bet šeit Eiropas Savienībā mums tas pašiem sev jānosaka, un tad varam runāt par spiedienu izdarīšanu uz dalībvalstīm. Es domāju, ka visām mūsu dalībvalstīm nāk tikai par labu, ja šis princips tiktu ieviests. Nevis šis nedrošais, eh, šī nedrošā pieeja, kas eh, ne, ne, neveicina drošību ne pilsoņiem, ne ierēģiem. Un varbūt varētu arī uzaicināt uz komiteju ombudu, lai pārnāk, kā varam iet uz priekšu ar šo jautājumu. Komitejas ietvaros. Paldies! Sociālas demokrāta grupas uh, vārdā mēs pilnībā piekrītam, ka labas administrācijas kodeks Tam būtu jābūt obligātam visām Eiropas iestādēm un aģentūrām. Par pienākumu dalību valstīm tas nav īsti mūsu kompetencē, savienības kompetencē šāds pienākums noteikti. Tomēr mums ir jārāda piemērs. ir jāpiemēro augstākie iespējamie standarti institūcijās, arī pateicoties kodeksam. Manuprāt, tādējādi mēs varētu izveidot visai labu modeli, kam dalībvalsts varētu sekot. Arī pagājušajā nedēļā plenārsesijā mums bija diskusijas par ombudu ziņojumu par iepriekšējo gadu. Virkne deputātu izteicās arī par to, cik svarīgi ir, lai šis aptvērums būtu obligāts. Mēs piedāvātu arī to, ka lūgumraksta autori varētu nacionālā līmenī savā valstī mēģināt šo ideju risināt un piedāvāt. Tātad pārvirzīt šo aicinājumu savas valsts tiesību sargam, lai tādējādi radītu lielāku slogu nacionālā līmenī, bet uzskatām, ka lūgumrakstu kā tādu vajag saglabāt atvērtu. Paldies! Sākotnēji man bija šķitis, ka šis lūgumraksts jāslēdz uz, uzstājam un atkārtojam to, ka komisija un komisārs Šefkovičs ieradīsies pie mums martā. Tā tad varbūt tur vajadzētu šādu rezolūcijas priekšlikumu iesniegt, jo šobrīd līgumā tiesiskā pamata nav, kas mums ļaut šādu kodeksu risināt. Tas nozīmē, ka turpināsim sadarbību ar attiecīgo vicepriekšsēdētāju un komisiju, lai pārliecinātos, ka šis priekšlikums nekur nepazūda. Es nezinu, vai jums šķiet, kas būtu pieņemami. Aukens kundze, jā, manuprāt, gan jā, jālūdz arī atbalsts, jāicina ombuds, ombuda uz mūsu komiteju pārunāt, kāds sasaucas ar Eiropas Savienības sistēmu, tad satiektu uz aģentūrām visiem pārējiem. Tātad ombuds, nu, tas varbūt būtu tāds ātrāks process. Labi, jā, tā darīsim. Tad priekšlikumam, priekšlikums slēgt lūgumrakstu, bet Eh, sadarbojamies ar komisiju un vicepriekšsēdētāju Šefkoviču un arī ombudu. Ļoti labi. Pāriem pie pēdējā punkta darba kārtībā. Lūgumraksts 0186 2018 Piers Paulo Volpe no Itālijas. Trīs paraksti attiecībā uz uzraudzības komisijas um, um, pilnvarojumu saistībā ar Eiropas Savienības tiesību piemērošanu dalībvalstīs 17. un 258. pants uh, līgumā par Eiropas Savienības darbību. Lūgumrakstu autors šodien pie mums ir ieradies, jums 5 minūtes mums iepazīstināt ar šo lūgumrakstu, pēc tam uzklausīsim komisiju un citus deputātus, un tad 2 minūtes jums būs noslēgt šo lūdzu. lūdzu. Paldies! Prieksēdētāji, cienījamie deputāti, gribētu jums sākumā pateikties par to, ka esat devuši man iespēju publiski jūs iepazīstināt ar savu lūgumu rakstu attiecībā uz Eiropas komisijas kontroles uzraudzības pilnvarām saistībā ar Eiropas Savienības likumu īstenošanu dalībvalstīs. Lūgumraksts ierakstīts tādēļ, ka uh, ir eh, tātad Eiropas Savienības līgumā visai plašas eh, rīcības eh, iespējas dotas saistībā ar to, kā rīkoties gadījumos, ja dalībvalsts veids pārkāpumus. Būtu jāuzsāk pārkāpuma procedūra. Nu, piemēram, ja ir lielā mērā pārkāpti likumi vai tiesas spriedums, nevienā gadījumā nevaram piekrist, ka komisijai uh, Tātad nevaram iebilst, ka komisija ir lielas rīcības iespējas attiecībā uz pārkāpumu procedūru. Komisijas veiktie pasākumi pārkāpumu procedūras kontekstā tiek īstenoti ar mērķi. Tādos gadījumos, kad, nu, piemēram, dal dalībās likumdošana ir jāsaskaņo, jāpielāgo Eiropas Savienības tiesību aktiem un Eiropas Savienība, katreiz, kad notiek likuma pārkāpums, Eiropas Savienībai jāiejaucas. Uh, te ir jāuzsāk pārkāpuma procedūra konkrētā laika termiņā, un tur nekādām rīcības brīvībai nevajadzētu būt, jo pamattiesības ir jāīsten un jāpilda. Tās tiešā veidā ietekmē Eiropas Savienības pilsoņu dzīves. Tas nozīmē, ka process ir jāpātrina, ir jāpārliecinās, ka tātad notiek tālākā rīcība, um, tiek sakots šīm lietām, reizēm rodas kavēšanās attiecībās procedūru, un reizēm ir jārunā par pārkāptām pamattiesībām, kas ietekmē tūkstošiem darba ņēmēju un viņu ģimenes. Ši, šeit mēs runājam par arī zināmām izmaksām Eiropas Savienībai vajadzētu sargāt līgumu, bet tā to nedara zināmos gadījumos. Šī rīcības brīvība, milzīgā rīcības brīvība, kas ir uz, uzticēta komisijai, tās rezultātā pilsoņi bieži vien zaudē uzticību Eiropas Savienības uh, iestādēm, bet um, Eiropas Savienībai tomēr jānodrošina, ka pamatiesības tiek īstenotas. Invece il compito di vigilare sul rispetto. Komisijas uh, uzdevums ir pārliecināties, ka Eiropas Savienības uh, likumi tiek īstenoti un pildīti. Bet redzam zināmu uh, inertumu no komisijas puses, un tas savukārt ietekmē arī pilsoņu dzīves. Uh, Tātad līgumi, darba līgumi netiek pildīti, un komisija nedrīkst to, tos neievērot. Uh, un arī ombudam vajadzētu šeit tomēr iesaistīties. Runātājs tiek aicināts izteikties lēnāk. Eiropas komisija pilsoņiem nosūtītajos paziņojumos, kas tātad, kur tā vēršas pret dalību valstīm, apstiprina, ka komisija pārkāpumā gadījumos nevar vērsties pret konkrētu lietu, un tur iestādēm ir jāvērst pie iekšējām iestādēm. Šī informācija ir tikai daļēji patiesa, un tas ir saistīts ar konkrētiem apsvērumiem. Lielajā vairumā gadījumā tās ir dalību valstu tiesas, kas uh, interpretē iekšējās tiesības un tad pārkāpja dalību valstu, da, tātad uh, Eiropas Savienības um, noteiktās tiesības. Un uh, bieži vien tad šie gadījumi attiecīgi netiek izskatīti. Mēs runājam par valsts skolām, arī tajās tiek izmantoti fiksēta laika līguma un ar to saistītie lūguma raksti ir krietni par agru noslēgti. Ir daudz, ir vesela virkne jautājumu, kuri vēl aizvien nav atrisināti, un Itālijas valsts vēl aizvien pārkāpa arī regulu 99-70, neskatoties to, ka daudzu gadu garumā mēs mēģinām pret to cīnīties. Reizēm, kad dalībvalsts nepiemēro konkrētus Eiropas Savienības tiesību aktus, tad um, mēs neatrisinām jebkurā gadījumā individuālu pilsoņu problēmas. Mēs no šiem gadījumiem ir ticis jau pārnāts arī lūgumrakstu komitejā, un tas ir saistīts ar kompetento tiesu iestādi, uh, kurā pat, kurai pašai nav atbilstības uh, Eiropas Savienības likumdošanai, pat, ja ir uzsākt pārkāpuma procedūra. Gribētu, lai parlaments rīkojas. Uh, pēc iespējas ātrāk. Ja, ja būtu nepieciešams, ir jāmaina normas vai līgums. Komisijai ir jābūt pienākumam uzsākt pārkāpumu procedūru, ja saskaramies ar Savienības tiesību pārkāpumu no dalībvalsts puses. Tādējādi nebūs šī tātad patvaļīgā rīcība, rīcības brīvība interpretācijām. Tas noteikti palīdzēs miljoniem cilvēku un viņu ģimeņu dzīves labklājības uzlabošanai. Paldies! Paldies! Paulo Volpe kungs. Tagad uzklausīsim komisiju. Viljams Līth kungs, departamenta direktors, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komitejas locekļiem, um, paldies komiteju par iespēju man izteikties un papildināt arī tos uh, rakstiskos komentārus, ko esam pirmkārt savu laiku atpakaļ jau snieguši. Būs vēl papildus komentāri. Pirmā lieta. Šis lūgumraksts ir saistīts ar ļoti svarīgu centrālu jomu. Komisijas pienākums ir sargāt līguma normas, tā ir viena no mūsu centrālajām uh, lomām Un prezidenta Vandera Lajena ja ļoti spēcīgi ir arī paudus norādījis, ka uh, Eiropas Savienības tiesību aizsardzība ir uh, mūsu prioritāte. Un būtiski svarīgi šeit ir arī domāt par atsevišķām sūdzībām un lūgumrakstiem. Tie ir būtisks uh, informācijas avots, lai komisija informētu par potenciāliem pārkāpumiem. Tas nozīmē, ka pilsoņu pienesums, uzņēmumu un citu pušu pienesums ir būtiski svarīgs. Un sūdzības un lūguma raksti bieži vien uh, izraisa tālāku pārkāpumu procedūru. Nekādā veidā mēs uh, nevērtējam par zēmu šo pienesumu, un komisija ļoti rūpīgi izpēta katru sūdzību. Bet pārkāpuma procedūra un kolek, tātad konkrētā gadījumā tiesība aizsardzība, tās ir divas dažādas lietas, kurām ir katrai sava uh, Um, tātad gaita un ritms. Kā jau komiteja ļoti labi zinās, tad pārkāpuma procedūra nevar mainīt konkrēto juridisko situāciju atsevišķai personai vai konkrēti atrisināt problēmu. Pārkāpuma procedūra ir saistīta ar dialogu, ja nebūtu nu nepieciešams. Ja nepieciešams juridiska um, tātad jautājuma risināšana starp komisiju un uh, dalībvalstu, lai nodrošinātu, tātad ievērojot dalībvalstu uh, uh, likumdošanu. Un nacionālās tiesas, kas īsteno Eiropas Savienības uh, likumus konkrētos gadījumos, kad uh, personas uzskata, ka Eiropas Savienības tiesība akti nebūtu pareizi piemērot, tur uh, visdrīzāk šis risinājums jāmeklē nacionālā līmenī, tuvāk pilsonim. Ir svarīgi tādēļ skaidrot, kas ir šī rīcības brīvība tā sauktā, ja mēs domājam par pārkāpumu procedūras situāciju. Tur ir konkrēta loģika, kas ir noteikta līgumā, ko apstiprina arī tiesa. Tas ir ne tikai leģitīmi, bet būtiski, lai komisijai būtu rīcības brīvība lemt, kad un kā uzsākt pārkāpumu procedūru pret dalību valsti, paturot prātā juridisko un politisko kontekstu. Tas pamata mērķis ir nodrošināt, ka dalību valsts atbilst um, savā rīcībā Eiropas Savienības likumdošanai un lai šie pārkāpumi, kas ir uzsākti pēc iespējas ātrāk, tiktu pārtraukt. Šeit nav viena risinājuma vis, visiem gadījumiem. Visos uh, Eiropas Savienības uh, tātad tiesību pārkāpumu gadījumos nevar uzsākt pārkāpumu procedūru. Tas ne, nesniegš šo mērķi. Komisija vienmēr ļoti atklāti runājas par to, ka prioritātes ir jānosaka 2016. gadā paziņojumā Eiropas Savienības tiesības labāk rezultātu, labāk piemērošana bija konkrēti izklāstīt strateģiska pieeja par to, kā īstenot uh, tiesību aktus, uh, vēršoties pret uh, smagākajiem Eiropas Savienības tiesību pārkāpumiem un pārkāpumiem, kas neļāva mums sasniegt svarīgākos politikas mērķus. Komisija pēc būtības uzskata, ka šāda prioritāšu noteikšana ir svarīga. Tā dod lielāku svari, svaru tātad, tādiem struktū, struktūrāliem pārkāpumiem, uh, kas lielākā mērā skar un negatīvi ietekmē pilsoņu tiesības. Tas ir viens no lielākajiem soļiem konkrētā politikas jomā, nu, piemēram, domāsim par vīdes aizsardzību. Sūdzības un lūgumraksti vēl aizvien ir būtiski svarīga sistēmas daļa, kas ļauj mums īstenot Eiropas Savienības tiesības. Ja arī gadījumos tad ne, netiek uzsākt pārkāpuma procedūra, komisija mēģina uh, identificēt, kas būtu tas labākais pro problēma risināšanas mehānisms, un noteikti turpināsim arī pieņemt nākotnē sūdzības un lūgumrakstus, ja alternatīvu problēmu risināšanas mehānismu nav. Pilnībā ir jāievēro labas administratīvās uh, rīcības standarti mēs savus lēmumus skaidrojam, un tas, ka mums iespēja pieņemt lēmumu, nenozīmē patvaļu. Šī lēmuma pieņemšana nozīmē, ka komisija īsteno savu politisko atbildību un īsteno savu šo spriedumu līdzīgi kā Eiropas tiesa ir aicinājusi, ka mums tas būtu arī jādara. Liels paldies! Thank you. So we have, uh... Paldies! Mums ir diezgan garš runātāju saraksts. Vispirms Alkens kundze. Jā, protams, viens risinājums nederēs visiem, bet es uzskatu, ka ir bijusi tāda kā tendence šeit visu atstāt tikai dalībvalstu tiesām, atstāt visu dalībvalstu ziņā. Šķiet, ka tā ir kļūsi par tādu kā normālo praksi, un viss ir kļūsi tikai ļaunāk, kopš šeit darbojos. Jūs eh, pilsoņiem uzliekat pārāk lielu slogu. Uh, Dažās valstīs eh, nav sarežģīti iesniegt lietu tiesā. Tas neprasa nedaudz laika, nedarīja daudz naudas, bet citās valstīs tas nu dien nav viegli. Nevar tā vienkārši pateikt, jūs pats varat visu atrasināt, jūs eh, varat uh, iet caur tiesu sistēmu. Es uzskatu, ka mums ir jābūt aktīvākiem. Mums ir uh, jāuzņemas eh, sava loma. Mums ir jāsargā Eiropas Savienības tiesības, un šī loma mums ir jāuztver daudz nopietnāk. Ļoti bieži mēs skatām, ka viss tā vienkārši izgaist un pazūd, un nekas nenotiek. Iespējams, ka pilsoņiem nav īpaši lielas varas, bet pat uh, manā valstī Dānijā esmu novērojusi, ka nekas neiet uz priekšu. Īpaši, ja runa par vidas tiesību aktiem. Uh, Visiem šķiet, ka viss varēs atrasināt tā skaisti runājot. Ir ļoti daudz pretrunīgu tiesību aktu. Lobbyiem savukārt ir nauda un vara. Viņi var um, izdarīt visu, lai mm, lietu atrisinātu savā labā. Dažās valstīs ir um, ļoti daudz pārsūdzību. Esmu sekojusi līdzi lietām un esmu konstatējusi, ka pilsoņi vienkārši padodas. Uzskatu, ka mums vajadzētu respektēt Eiropas Savienību, un tieši tāpēc ir svarīgi, lai komisija šo savu iespējams vissvarīgāko lomu uztvert nopietnāk, pat ja tas radīs problēmas ar šām dalībvalstīm, kā noteikti būs. 265. pāns līgumā to visu skaidri pasaka. Tur ir minēts, ka mēs pat varam iesūdzēt komisiju tiesā, ja tā nereaģēja un neatbild uz šiem jautājumiem. Nu, šie vārdi ir gana smagi. Es eh, domāju, ka patiešām ir vienkārši pateikt, ka viens risinājums derēs visiem, un mēs tagad to atstāsim dalībvalstu ziņā. Uzskatu, ka tā nedrīkst rīkoties. Uzskatu, ka mums ir vajadzīgas eh, labākas atbildes. Mums ir jāatstāj šis uh, lūgumraksts atvērts. Mums ir jauna komisija, un es ceru, ka mēs saņemsim tādu labāku atbildi no šīs jaunās komisijas. Mēs esam izdarījuši spiedienus priekšādātāju un cerams, ka tas tiks uzsverts nopietni. Paldies, Saukens kundzei, tagad Salivas kungs. Paldies! Vispirms es vēlētos pateikties lūgumrakstu iesniedzējiem par šo lūgumrakstu pirms manī ievēlēja parlamentā, es vadīju sekretariātu, un viens no maniem pienākumiem Maltā bija pārvaldīt eh, Eiropas Savienības pilotu sistēmu. Es eh, redzēju, kā šī sistēma darbojās sākot no 2008. gada līdz eh, pat pirms diviem gadiem. Lūgumraksta iesniedzējiem ir pilnīga taisnība. Pirms divar pusgadiem šķiet komisija nāca klajā ar uh, paziņojumu par labāku regulējumu. Mērķis bija atteikties no Eiropas eh, pilotu sistēmas, un tas tika darīts dažu elementu dēļ. Šie elementi nedarbojās pietiekami labi. Šī pilotu sistēma tika izveidota, lai nodrošinātu zināmu elastīgumu. Pirms eh, mēs nonākam pie uh, galīgās procedūras, pie tiesu procedūras un oficiāliem paziņojumiem un tā tālāk. Šī sistēma ir laba, bet vajadzētu nodrošināt, lai tā darbojas un lai tā darbojas glūdī, jo beigās mēs nonākam līdz pārkāpumiem, un ja pret dalību valsti tiek uzsākta pārkāpuma procedūra, tad tas noteikti nav kaut kas vienkāršs vai patīkams. Uh, Mums ir vajadzīga sistēma, kas darbotos. Gribētu, lai šis lūgumraksts paliek atvērts. Tāpat arī šis lūgumraksts ir jānosūta juridisko lietu komitejai. Vajadzētu arī sazināties ar Eiropas tiesību sarga biroju. Jo īpaši, ja ir runa par Eiropas Savienības pilotsistēmas darbību. Paldies, Salīvas kungs! Man būtu tikai viens komentārs. Mūsu dosie jau ir juridisko lietu komitejas atzinums. Tas tika sagatavots 2017. gada 7. martā, un tas attiec tieši uz šo lūgumrakstu. Tā, tātad šis atzinums ir adresēts iepriekšējai lūgumrakstu komitejas priekšādātājai. Paldies, priekšādātāji, jūs jau paziņojāt, ka mums jau ir jūrija komitejas atzinums par šo lūgumrakstu. rakstu Es vēlējos pateikties Logbarks iesniedzējiem par to, ka viņi mums prezentēja šo lietu, bet eh, Juri komiteja jau ir norādījusi, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas judikatūru, ja tiek uzsākta formāla procedūra, tad eh, tas ir ļoti būtisks elements Eiropas komisijas pilnvarās, kas ir noteiktas līkumā. Tāpat arī komisija uzskata, ka vajadzētu samazināt leģitīmās pilnvaras, kādas piemīt komisijai pārkāpuma procedūrā. Tāpat arī nosacījumi, kas ļautu grozīt pilnvaras kādai no institūcijām, nozīmētu līgumu grozīšanu. Uzskatu, ka no juridiskā skatu punkta situācija ir skaidra. Piekrītu kolēģiem, ka procedūru uzlabošana noteikti būtu lieliska un pilsoņi to apsveiktu. Tas eh, šo situāciju padarītu vēl skaidrāku, jo īpaši ir runa par individuāliem gadījumiem. Bet, eh, kā jau es norādīju, tiesiski eh, mēs pakļaujamies līgumiem, un es uzskatu, ka šo lūgumrakstu vajadzētu slēgt. Loranki. Evī Konze, paldies priekšsādātē, arī es sākumā gribētu pateikties lūgumraksta autoram par to, ka mūs iepazīstināt ar to. Arī es uzskatu, ka Eiropas komisijas loma, kā tas ir definēts līgumā, ir aizstāvēt Eiropas Savienības uh, likumus un to pareizu īstenošanu, bet reālajā dzīvē redzam, ka bieži, diemžēl, uh, viņi nerīkojas īsti objektīvi. Bieži vien mm, viņi rīkojas pretēji, bet komi Eiropas komisijas lomai būtu jābūt kā reiz būt šim neatkarīgiem spēlētājiem, kas rīkojas tikai tādā veidā, lai pārliecinātos, ka visas Eiropas Savienības tiesības tiek pilnībā iznots visā Eiropas Savienības teritorijā un aizstāvētu pilsoņu tiesības, kas kā reiz izskar tātad no Eiropas normām, lai nebūtu tādējādi pieļaujama diskriminācija un nerastos šādas uh, A un B klases uh, pilsoņu tātad izveide. Bet Kā mēs zinām, diskriminācija notiek. Lūgumrakstā minētie gadījumi, tātad pat ja bija simtiem um, sūdzību Itālijā kopš 2013. gada, tikai 19. gadā komisija kaut ko sāka rīkoties pret Itāliju. Un turklāt nepaiet uh, diena, kad uh, nedzirdam uh, sūdzības par uh, kādas dalībvalsts budžetu, piemēram. Bet Eiropas komisija vēl aizvien nav pieņēmusi nekādu lēmumu, nav rīkojusies saistībā ar pārkāpumu procedūru. Nu, un tā rezultātā Eiropas Savienības loma uh, Um, tiek uztverta atšķirīgi. No vienas puses tiek runāts par taupību, viss ir ļoti skaisti, bet no otras puses um, reāli darbi nesako. Diskusijas par šo um, lūgumu rakstu notiek tikai nedēļu pēc tam, kad šis parlaments pieņēma rezolūciju uh, par Eiropas nākotni konferencē. Šī konference bija ļoti svarīga, mēs mēģinam ieskicēt, kā izskatīsies Eiropa nākotnē, un es patiešām cerētu, ka tas sev ietvers arī līguma pārskatīšanu. Paturot prātā nākotnes darbu, manuprāt, ir būtiski svarīgi, lai parlaments tiešām strādātu pie tiem jautājumiem, kas minēti šajā lūgumrakstā, lai izstrādātu skaidrus, labi definētus kritērijus par to, kā ir jāizsno pārkāpuma procedūras Komisijai šobrīd ir uh, iespēja pašiem lemt, kuros gadījumos tātad uh, pārkāpums tiek uzskatīts par sistemātisku un kad par prioritāru, tātad kuru sodīt, kuru ne. Un tas nozīmē, ka mums vajadzētu attālināties no šādas diskriminējošas uh, Uh, pieejas, kas uh, nāk par sliktu pilsoņiem. Komisijai būtu jārīkojas um, visos gadījumos un uh, ceram, ka um, tekstā tiks apstiprināts tātad šis pēdējais paziņojums, kas izskanēja. Komisija noteiks tātad. Tātad ir izskanējušas runas par to, ka komisija uh, uh, skatās un rīkojas tikai tajos gadījumos, kad ir pievienotā vērtība rīkoties. Tas bija citāts, tā nav mana nostāja. Un ja tiešām reālā situācija ir tāda, ka rīkošanās notiek politiskos gadījumos, nevis domājot konkrēti par pilsoņu aizsardzību, nu, manuprāt, uh, pilsoņu aizsardzībai ir jābūt tam cēlonim, kas liek uh, rīkoties. Ir jāaizsargā pilo, pilsoņu tiesības. Pretējā gadījumā mēs runājam par patvaļību, nevis par de, uh, tiesiskumu. Tādēļ es uzskatu, ka šis lūgumraksts būtu jāsaglabā atvērts. Šī, šis jautājums noteikti ir jāpārunā arī nākotnē, domājot par līgumu pārskatīšanu un par Eiropas nākotni. Uh, um, sadarbība ar AFCO komiteju varētu būt būtiski, ja tas vēl nav izdarīts, un kopā ar šodienas diskusijas dokumentiem jānosūta um, šis priekšlikums ir jaunajai Vanderlainas komisijai, lai saņemtu jaunu atbildi. Paldies! Sevijai! Paldies, Sevī kundzei! Es eh, tagad gribētu arī sev atvēlēt pāris minūtes. Vēlējos izteikties īsi. Jā, ļoti bieži mēs eh, šeit eh, Lūguramistu komitejā dzirdam, ka mums it kā ir plaša pieredze. Vēlējos norādīt, ka primāra atbildība uz, eh, par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu gulstas uz dalību valstīm. Un šādā veidā notiek eh, distancēšanās no aktīvas iesaistes. Komisijai ir tiesības iejaukties jau agrīnās tiesību aktu īstenošanas stadijās, paskatīties, vai dalībvalstis ir spējīgas eh, īstenot eh, šos tiesību aktus. Es biju atbildīga par Eiropas Savienības nediskriminēšanas stratēģiju, un mēs runājām par nediskriminēšanas direktīvu īstenošanu. Ļoti daudzām dalībvalstīm bija grūti tās īstenot komisija absolūti nevēlējās neko darīt. Viņi norādīja, ka ir vajadzīgs laiks vietējo tiesību aktu interpretēšanai un tā tālāk. Tāpat arī komitejai bija pilnīgi skaidrs, ka īstenošana nenotiek, vai arī notiek pavisam tādā sliktā un nepiemērotā veidā. Tāpēc mēs vienkārši gribētu panākt, lai komisija būtu aktīvāka. Piemēram, šodien mēs dzirdējām, ka ir ļoti daudz mm, lūgumrakstu par lolojumu dzīvniekiem. Un no komitejas mēs, eh, no, no komisijas mēs saņēmām vienu to pašu atbildi. Jā, tas nav mūsu pilnvarās. Labi, bet eh, mums ir jāsaprot, kā šīs pilnvaras paplašināt. Mums ir jādomā, kā Eiropas Savienība varētu progresēt šajos jautājumos. Esmu runājusi ar cilvēkiem, kas iziet no mūsu komitejas sanāksmēm, un viņi ir ļoti vīlušies. Viņi ir ceļojuši ļoti tālu, dažkārt, piemēram, viņi ir braukuši no Lietuvas Viņi arī nezina, vai šim lūgumrakstam būs eh, kāda ietekme. Lūgumraksta iesniedzējiem ir jābūt ļoti kvalificētam, lai viņš izietu cauri, teiksim, vietējo tiesu procesiem. Tāpat arī ir vajadzīga nauda, lai samaksātu advokātam, kas viņu pārstāvētu eh, tiesās. Tāpat arī tiesu procesi aizņem ļoti ilgu laiku. Mēs varam, piemēram, paskatīties uz Eiropas Savienības Justice Scoreboard. Es jau vakar jums par to runāju. Kiprā tie ir veseli seši gadi, kas ir vajadzīgi, lai dabūtu kompensāciju tiesās. Kiprā tie ir desmit gadi, kamēr tiek izieta visu tiesu sistēmu līdz pat pēdējai instancei. Tāda būtu mana prasība komisijai. Ceru, ka jūs eh, dzirdējāt, ko es teicu. Es eh, dzirdēju, ka bija tikai viens priekšlikums paturēt šo lūgumrakstu atvērtu. Arī jūs vēlties, lai šis lūgumraksts paliktu atvērts. Labi. Es zinu. Mēs dosim vēl vārdu lūgumrakstiesniedzējiem uz divām minūtēm, bet eh, lūdzu izsakieties eh, saprātīgi lēnu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Mēs nerunājam par pārkāpuma procedūru um, tādos gadījumos, kas nebūtu plaši izplatīti. Tad, kad tas, par ko Paulo Volpe runāja, tad, kad viņš iesniedza lūgumu rakstu, uh, Tur bija runa par pārkāpuma procedūrām, kas ir saistīts ar struktūrālām problēmām, un ne tikai Itālijas kontekstā, bet Eiropas līmenī. 2018. gada 31. maijā parlaments uh, plenārs sesijā apstiprināja uh, rezolūciju pret uh, tātad šādu atlai, masu atlaišanu. Uh, Jau šajā rezolūcijā, kas tika nosūtīta, mm, tātad, kas tika izstrādāta, tur komisija tika aicināta rūpīgāk mm, sekot tam, kā tiek īstenotas šīs tiesības un šis likums. Tas ir tas, kur radās tātad mm, šis lūgumraksts šeit. Tas bija tādēļ, ka jūs bijāt tātad reaģējuši, ja jūs kā komiteja veiksmīgi skatījāt šo jautājumu Eiropas parlamentā, un Eiropas parlaments bija tas, kurš izlēma izstrādāt rezolūciju. Tas bija ļoti svarīgi ne tikai Itālijai, bet arī citām valstīm, un Itālijā pēc mēneša tā rezultātā tika īstenotas struktūrāls reformas attiecībā uz šiem fiksētā laika līgumiem, darba līgumiem. Šīs komitejas loma ir ļoti svarīga Tas nav kas tāds, un tas pats attiecas arī uz komisijas lomu. Tas nav kas tāds, ko mēs varam, um, tātad, no kā varam atteikties vai kā var, ko varam aizvietot. Un vēl nobeigumā gribētu atbildēt uz komentāru, kas izskanēja. Par, tātad 19. gada novembrī tikai pirms dažiem mēnešiem, pirms diviem mēnešiem Eiropas tiesā notika diskusijas par ļoti svarīgu jautājumu - juridiskais staturs un šie goda tiesneši. Arī tas bija šis pats konteksts. Ar tas ir jautājums, ko jūs skatījāt. Tas ir jautājums, ko jūs skatījāt Eiropas parlamenta plenārsesijā, kas uh, augļojās rezolūcijā. Un tā bija tā situācija, kad nebija pietiekamas uh, pietiekamu garantiju, pietiekamu drošības uh, Eiropas tiesas tiesnešiem, un tas parādījās rezolūcijā. Attiecīgais šis atsaucas tiesnesis patiesībā arī vērsās pret Eiropas komisiju un norādīja, ka nacionālie tiesneši var sākt darbu, piemēram, Itālijā, um, tātad uh, strādājot komisijas uzdevumā. Bet tas radīs noteikti problēmas, jo vienmēr jau būs kāds pat, ja pārkāpuma procedūra būs beigusies, ja problēmas būs radušās, Tātad, ja būs problēmas ar tiesnešiem, ir bijušas arī problēmas ar, ar līgumiem, un vienmēr cilvēki vēršas pie jums. Tādēļ mums ir jāpārliecinās, ka komisija pilnīgi visos gadījumos iestājas par likuma ievērošanu pat, ja tas nozīmē, ka ir jāpiedāvā konkrēti rezultāti un grozījumi. Paldies! Nu, mums jāpieņem lēmums vēršos pie visiem, kas izteicās. Jūs aicinājāt saglabāt lūgumu rakstu atvērtu. Jā, nav iebildumu nevienam. Un skatīsimies, kas notiks. Skatīsimies, ko darīs komisija, kā viņa reaģēs uz aicinājumu aktīvāk rīkoties īstenojot Eiropas Savienības tiesību aktus dalībvalstīs. Labi? Lūdzu, Evi kundze, vai varam nosūtīt arī AFCO šo lūgumu rakstu, lai saņemtu atzinumu? Mums ir jūrija jau atzinums. Ko domājat par AFCO? Vince kungs, Salība kungs, jā? Labi, nosūtīsim AFCO. Paldies! Tas nozīmē, ka esam izskatījuši savu darbu kārtību, tiksimies nākamajā sanāksmē. Tā plānota. Ok, many case in February. Nu, februārī jebkurā gadījumā tiksimies. <laughs>